Nu, tad uh, protokols ir pieņemts un tagad darba kārtības punkts, komisijas darba programma. Vispirms došu vārdu komisiju, Eiropas komisijas vadītājam Žanam Klodam Junkeram. Es... Godātais priekšādātāji, ļoti grūti ir tagad tādā mierīgā gaisotnē izklāstīt Eiropas komisijas programmu pēc tam, kad jūs pastāstījāt par ziņām no Pakistānas, bet komisijas vārdā es gribu jūs sveikt ar balvas saņemšanu. Es pats arī esmu šīs balvas laureāts pie tam divas reizes to saņēmu, vienreiz Luksemburgā un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 Un tagad ļaujiet man stāstīt jums par komisijas 15. gada darba programmu. Man ir radies iespējas vēlēšanu gā, kampaņas gaitā, ka jūs bijāt lūk, protams, mans draudzīgais, draudzīgi noskaņotais pret, pretinieks, ka Eiropas pilsoņi vēlas jaunu gaitu, jaunu ceļu Eiropai. Tas ir, tāds, tas ir tas iespējas, kas man radās pēc tam, kad es apmeklēju vairāk kā 20 dalību valstis un 33 Eiropas pilsētas. Tā rezultātā es atkal no jauna iemīlējos Eiropā, jo tiešām eh, ik pa laikam eh, ir lieliski apciemot Eiropas pilsētas, redzēt visas šīs krāsas, šīs idejas, satikt tik daudz jaukus cilvēkus. Tajā brīdī, kad tika veidot jaunā komisija, mēs vienojāmies, ka ir nepieciešams pievērsties eh, lietas būtībai, un komisija pati pievērsās tiem svarīgākajiem tematiem, kas e, tagad arī lūk ir likti jums priekšā, e, pie kā strādājam jau no oktobra. Mēs e, šķiet būsim viensprāts, ka visas problēmas, kas pastāv Eiropā, nebūtu vienmēr nav saistītas tikai ar Eiropu vienu, un tās nav risināms tikai komisijai vientvarā. Ir ļoti daudz, kas domā, ka ir nepieciešams atjaunot subsidiaritātes principu un pilnvaru līmenī atstāt, šajā pilnvaru līmenī atstāt virkni problēmas, kas eh, attiecīgi piekrīt šai kompetencei dalību valstīm, reģioniem, pašvaldībām. Pašām arī ir jādara ļoti daudz, kas un jārod risinājumu problēmām, kas eh, sastopams Eiropā daudz kur. Un pamatojoties uz šīs uz šo principu izstrādājām vienu no darbības virzieniem komisijā. Esam kopā iz, izstrādājuši kopā 452 iniciatīvas, kas e, kopīgi veidos Eiropas darbības virzienu. To darījām paturot prātā tās lielās prioritātes, kas Eiropas Savienībai pastāv. Lielā prioritāte, pats svarīgākā prioritāte bez šaubām ir tā, kas saistīta ar izaugsmu un nodarbinātību un šī iemesla dēļ trīs nedēļas pēc tam, kad komisija bija izveidota, mēs nācām klajā ar ļoti ambiciozu investīciju plānu, kas tad eh, eh, turmākos sešus mēnešus mums attiecīgi arī jāizsen, jāizteno, cerams, darīsim to ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Un jūs, cerams, izrādīsiet arī drosmīgi pieeju šo dokumentu analizējot priekšādētāju. Uh, Es nerunāšu par pilnīgi visiem jauniem darbības virzieniem. Komisija ir paziņojusi par 130 jaunām iniciatīvām gadām. Mēs 23 eh, jau esam paredzējuši 2015. gada sākumā, nākot klajā ar darba programmu nākamajam gadam, jo ta, runājam tikai par nākamā gada darba programmu un nevis par visu mūsu sasaukuma periodu kopumā. Vēlamies piemērot bieži apstrīdēto principu, kas e, ir turpināmības princips. princips. Mēs vēlamies grozīt 83 e, likumdošanas tekstu dokumentus, ne, un jaunu iniciatīvu vidū ne tikai ir ne tikai investīcija programma, kas, protams, ārkārtīgi svarīga, bet ir arī tādas lietas, kas saistīts ar nodokļiem. Un te nu atkārtošu, ka komisija liks priekšā turpmāko sešu mēnešu laikā direktīvas priekšlikumu par automātisku uh, informācijas apmaiņu šai jomā. Turklāt komisija liks priekšā arī rīcības programmu cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpšanas vēlamies, lai e, peļņas, guv, lai tā valsts, kas, gu, kurā gūta peļņa, attiecīgi saņem nodokļus par to. Un pavisam draudzīgā kārtā gribu teikt, ka es ļoti labi saprotu, ka diena no dienas mēs sastopamies arī ar pretestību Bet 2015. gadījumā pie šīs lietas tomēr ķersimies klāt. Frants Timermans ir šeit. Viņu apsveicu ar to entuziasmu, ko viņš parādīja, strādājot komisijas ietvaros jau pie šīs darba programmas šai jomā. Viņš ir ticies ar pilnīgi visiem komisāriem un apspried šo darbu programmu arī ar ministru padomi un parlamenta pārstāvjiem. Viņš tiešām ir pelnījis uzslavu eh, priekšsādātāja kungs. Ne par velti viņš ir pirmais vicepriekšsādātājs, kas tad attiecīgi liks jums arī priekšā šo komisijas darba programmu, jo tas ir viņa nopelns. Paldies! Paldies! Tagad Timermans kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un ļaujiet man arī pievienoties apsveikumu vārdiem, ko teica uh, prezidents Kārls Balva. Tiešām ir ļoti tuva man un jums, jo mēs nākam no Āhenes reģiona un Karls uh, balvas ideja ir ļoti cieši saistīta ar, ot, ar, ar laiku pēc otrā pasaules kara, un es domāju, ka Karlsa balva ir viens no augstākajiem uh, atzinumiem, ko var saņemt jebkurš Eiropietis. Un uh, ar jūsu starpniecību priekšsētāja kungs grib pateikties uh, šim parlamentam par to, ka jūs palīdzējāt sagatavot komisijas darba programmu 2015. gadām. Kā jau prezidents Junkers nu pat teica, mums jāfokusējas uz nākamā gada prioritātēm un runāt tieši par nākamo gadu, nevis aiznākamo vai aizaiznākamo. Protams, komisijai būs arī prioritātes pēc 2015. gada, bet tās atspūgļosies attiecīgi nākamajās darba programmās. Šī komisija vēlas īstenot pārmaiņas izmainītu to, kā mēs strādājam, bet tas ir iespējams tikai cieši sadarbojoties ar jums un ar padomu. Šodien, kad iepazīstinām ar komisijas darbu programmu, tas būtu jāuztver kā uzaicinājums Eiropas parlamentam izvērst diskusijas eh, starp mūsu diskusijām un piesaistīt arī trešo institūciju, tas ir padomi kad tas attiecīgi atbilst uh, mūsu interesēm un vajadzībām. Tālāk. Uh, mēs uh, neuzskaitām vienkārši visu, lai tas uh, būtu kā izsmeļošs saraksts, bet mēs uh, gribam uzskaitīt tās lietas, ko tiešām mēs esam gatavi paveikt 2015. gadā. Un politiskās vadlīnijas eh, tiks publiskots 2016. un 2017. gadā, piemēram, daudzgadu finanšu ietvara, vidustermiņu pārskatīšanas process. Protams, parlaments tiks eh, informēts par aktuālāko šajā jomā, bet mūsu galvenais uzdevums ir realizēt Eiropas investīciju plānu. Stratēģiju mēs prezentējām jau pirmajos mēnešos, bet tagad mums ir jādara viss, lai piesaistītu publiskās un privātās investīcijas vismaz 300 miljārdu eiro apmērā nākamo trīs gadu periodā. Mēs esam gatavi īstenot visai ambiciozu vienotā digitālā tirgus paketi. Uh, Tas tiks izdarīts papildinot telekomunikāciju likumdošanu, modernizējot autortiesību noteikumus, eh, vienkāršojot un atvieglojot ehm, pirkumu veikšanu internetā. Mēs noteikti darīsim visu, lai eh, arī izveidotu reālu enerģētikas savienību, tādējādi nodrošinot energoefektivitātes pasākumus un zaļināšanas pasākumus. Mums ir nepieciešama arī stabila eirozona, tikai tādējādi mēs piesaistīsim investors Eiropai. Tas nozīmē, ka paralēli mēs investēsim arī sociālā dialoga stiprināšanai visos līmeņos. Mēs vēlamies notrošināt taisnīgumu un godīgumu mūsu sabiedrībā. Mēs raucīsim, kā labāk atbalstīt dalību valstis un kā atgriezt darba tirgu jaunos cilvēkus un tos, kur ir ilgu laiku bez darba, nodrošinot viņiem attiecīgas profesionālas kvalifikācijas. Mēs iepazīstināsim jūs ar pasākumu kopumu, lai veicinātu darba mobilitāti un lai pabalstu sistēmu netik ļaunprātīgi izmantota taisnīgāka un godīgāka pieeja nodokļu sistēmai m, mm, ir svarīga, lai cilvēki mums uzticētos. Tieši tādēļ uzņēmumu peļņai nodoklis ir jāpiemēro tur, kur šī peļņa tiek gūta. Mēs esam sagatavojuši rīcības plānu kopā ar priekšlikumiem, eh, kā nodokļu likumdošanas padarīt caurskatāmāku, kā arī ar piedāvājumu izveidot eh, vienotu konsolidētu nodokļu eh, bāzi uzņēmumu pensnodoklim. Pilsoņi sagaida, ka mēs uzlabosim pasākums, kas ir saistīti ar imigrācijas plūsmu kontroli, tajā pat laikā piesaistot talantīgus cilvēkus un spējīgus cilvēkus mūsu ekonomikā. Mēs tiecamies demokrātiskām pārmaiņām. Mēs esam jau sākuši veikt svarīgas izmaiņas, uh, padarot uh, pieejamākas sanāksmes ar uh, sabiedrības pārstāvjiem, un es esmu gatavs ar parlamentu apspriest to, kā šo darbu kārtību virzīt tālāk ar vien veiksmīgāk. Mēs plānošanu veicam kritiski. Tas, vai šī iniciatīva tiešām nodrošinās eh, izaugsmi jaunas darba vietas, vai tā būs efektīva, lai izmainītu lietas, eh, vienlaicīgi ne, neradot papildus slogu. Par visām iniciatīvām mēs esam veikuši izvērtējumu, vai tās atbilst desmit prioritāšu plānām, ar ko vienojās prezidents Junkers ar Eiropas parlamentu. Un tāpat mēs izvērtējām, vai apmēram 400 priekšlikumu, kas patreiz tiek gatavot, vai tie ir vajadzīgi un vai tie nodrošinās pēctecību atbilstoši sadarbības līgumam starp mūsu institūcijām. Tas parasti tiek eh, noformulēts kā princips, bet praktiski to bieži ir grūti īstenot, vismaz tā es konstatēju pārspētajās nedēļās. Uzsākot jaunu likumdošanas ciklu ir nepieciešams sakārtot lietas, lai laiku un enerģiju varētu maksimāli veltīt tiem pasākumiem, kas veicinās ekonomikas izaugsmu un jaunas darba vietas. Līdz ar to mēs izvērtējam ikvienu priekšlikumu visā jomā un uh, lemjam par to, vai šos priekšlikumus saglabāt, uzlabot vai vienkārši atlikt malā. Svarīgi ir raudzīties, lai šie pasākumi atbilst ne tikai mūsu mērķiem, bet lai šīs pieejas būtu efektīvas un iedarbīgas. Tas, piemēram, attiecas uz enerģijas nodokļu direktīvu, jo padome to tik ļoti vājināja, ka tas vairs neatbilst mūsu vidas mērķiem. Paredzot lielāku, piemēram, lai paredzētu lielākus nodokļus eh, tiem degvielu veidiem, kur CO2 emisijas ir vislielākās. Tas mums neizdevās. Mēs esam gatavi realizēt ambiciozāku pieeju un efektīvāku pieeju. Ļaujiet man pabeigt, lūdzu. Un tad jūs varēsiet man kaunināt, bet varbūt nemaz nevajadzēs. Tātad, ko mēs vēlamies? Mēs gribam, uh, lai ekonomika tiktu uh, skatīta kopumā. Tas nozīmē, lai mūsu priekšlikumi tiešām būtu ambiciozi un attiektos uz visu šo cirkulāro ekonomiku, jo 2015. gadā mēs reāli to darīsim un darīsim to ātri, jo mēs vēlamies, lai šī cirkulārā ekonomika būtu gatava startēt, tad, kad Junker plāns sāks darboties, lai ekonomika varētu uh, gūt labumu no investīcijām, lai šīs investīcijas dotu atdevi un un peļņu, jo mēs gribam piedāvāt kaut ko, kas ir tiešām ambiciozāks un kas būtiski uh, varētu dot ieguldījumu ekonomikas izaugsmē Eiropā. Mēs to varam izdarīt un varam to izdarīt atbilstoši Junkera plānam. Es par to esmu pārliecināts. Par to man nav jākaunās tātad. Mēs iepazīstinām jūs ar šo ambiciozāko priekšlikumu jau nākamā gada sākumā. Paralēli mēs veicināsim investīcijas, jo mēs, esam, mēs izveidosim jaunu strateģisko investīciju fondu. Politiskajās vadlīnijās mēs norādījām, ka mēs izvērtēsim gaisa kvalitātes likumdošanas paketi. Un ir liels iespējas, ka e, vidēja lieluma sadedzināšanas iekārtu direktīva tiks pieņemta visai ātri. Priekšlikums par nacionālajiem emisiju griestiem ir izrādījies visai pretrunīgs un parādā zinām plēses starp parlamentu un padomi. Mēs sarunu gaitā sagatavosim jaunu grozījumu, kas, es ceru, šo plaisu likvidēs, nodrošinot sinerģiju un samazinot administratīvo slogu. Mēs esam pārliecināti, ka sarunas būs veiksmīgas un mēs varēsim panākt vienošanos. Un es gribu vēlreiz uzsvērt, mēs neesam gatavi piekāpties attiecībā uz mērķiem, ko vēlamies sasniegt. Mēs kritiski izvērtējam metodas, kas tiek izmantotas, lai mums būtu rezultāts, eh, kas tiešām ir sasniedzams un lai pasākumi būtu reāli īstenojami. Mēs esam daudz sprieduši pār maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Komisija sastopas ar uh, to, ka sieviešu karjeru darba vietās ir apgrūtināta. Un Daudz dalībvalsts, pateicoties mūsu priekšlikumam, ir uzlabojis likumdošanu, kas attiecas uz maternitātes atvaļinājumiem pabalstiem, bet ir vesela rinda vēl problēma, kas ir jāatrisina, lai sievietes varētu uh, efektīvāk piedalīties darba tirgu. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar jums un padomu, lai beidzot atbloķētu šo direktīvu. Bet ja pusgadu laikā netiks panākts izrāviens, Tad mēs sagatavosim pilnīgi jaunu iniciatīvu, kur būs atrisināti tie jautājumi, kas līdz šim ir bijuši neatrisināti. Jā, mēs saglabāsim ambīciju līmeni, jā, mēs gribam, lai šī direktīva tiktu pieņemta, bet ja tā nonāk strupceļā, mēs sagatavosim jaunu iniciatīvu, lai izlaustos caur stikla sienu un nodrošinātu sievietēm labāku situāciju darba tirgu. Un mēs esam pārliecināti, ka būtu labāk veltīt laiku un pūliņus tādā veidā, nevis um, censties izkļūt no strupceļa. Un es domāju, ka mums ir tiešām jāizmanto šis mirklis, lai virzītu šo procesu uz priekšu. Un ja nekas neizdosies, tad mēs sagatavosim jaunu piedāvājumu. Mūsu darba programmai ir arī ļoti spēcīga tā saucamā vienkāršošanas un īstenošanas um, ass, jo mēs izvērtējam esošo likumdošanu, lai pārliecinātos, ka esošā likumdošana ir visefektīvākais veids, kā sasniegt noformulētos mērķus. Ko tālāk? Mēs esam gatavi apspriest ar jums tos priekšlikumus, ko vajadzētu atsaukt, un mēs virzīsim tos tālāk tikai un tad, ja mēs būsim saņēmuši jūsu piekrišanu. Tas ir nepieciešams, lai varētu reāli lietas izdarīt, jo tur izdarīt tikai tad, kad mēs visi trīs esam viensprātis par prioritārajām iniciatīvām. Mēs gribam strādāt kopā ar jums, lai identificētu tos jautājumus, tos failus, uh, attiecībā uz kuriem visas trīs institūcijas ir apņēmības pilnas panākt vienošanos, lai tas attiecīgi dot labumu mūsu pilsoņiem. Mēs ar nepacietību raugāmies uz strukturētu kvalitatīvu dialogu nākamajā pavasarī. Un es ceru, ka starpinstitucionālās programmēšanas process jums kļūs dienu saprotamāks un skaidrāks. Mm, es gribētu teikt, ka mēs tikai esam uzsākuši dialogu, un es ar nepacietību gaidu iespēju atgriezties atkal šajā parlamentā, lai jūs uzrunātu nākamā gada sākumā. Šodien ir sākuma brīdis, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, un Eiropai esam nepieciešami mēs, lai īstenotu konkrētus pasākumus to pilsoņu interesēs, kuriem ir nepieciešams darbs un ekonomikas izaugsme. Paldies! Paldies, Timermans kungs! Tagad tautas partijas frakcijas vadā runās Sājera kungs. The... Priekšādātāji, liels paldies! Gribu pievienoties kolēģiem, kas apsveic jūs ar balvu saņemšanu. Tagad nāk Ziemassvētki, visi rotājiem meglītes. Un tieši Ziemassvētku laikā mums nākas izpētīt arī komisijas darbas programmu. Tā tas ir bijis daudzus gadus. Un jāsaka, tas ir gandrīz kā tāda vēlme izpausme par to, ko katrs vēlamies redzēt šai eglītē, bet katrs vēlamies šeit redzēt ko citu. Gribu apsveikt komisiju ar šo darbu programmu Tautas partijas vārdā, jo vismaz līdz šim šķiet jums ir izdevies panākt gandrīz neiespējamo, respektīvi, jūs šo eh, komisijas darbu programmu nesat pataisījis, pataisījuši par tādu raibu, nezinu ko, kur, kur kā eglītē sakārts viss neiespējamais. Nē, Jūs esat pieturējušies pie vienkāršības principa, esat pievērojuši desmit uh, pamatprincipus, kas bija Junkera programmā un iekļaujuši te arī investīciju uh, programmu. Es saprotu, ka arī no parlamenta puses problēma ir līdzīga arī mēs vēlamies šo eglīti sarotāt ar nezinu ko. Un mēs vēlēšana laikā ļoti labi to redzējām, tā rezultātā mēs nereti nu, pazaudējam no acīm tos galvenāko, to pašu svarīgāko. Uh, kas nāk no latīņu vārda viens, viens, viena ir prioritāte. Desmit prioritātes jau pašas par sevi vairs nav viena, 23 prioritātes ir vairāk kā desmit, bet 23 prioritātes tāpat laikā ir mazāk kā 452. Un tas, to svarīgi atminēties. Tautas partijas vārdā gribu teikt jums lūko vēlamies, lai centieni tiktu koncentrēti uz galvenajām jomām un tiktu atmestas pie nolikts otrā plānā tās iniciatīvas, kas nav tik svarīgas. Priecājos, ka liela uzmanība tiek pievērstot arī īta īstenošanas aspektam. Parlamentā mēs un kolēģi nereti pieprasām dažādus atsevišķus likumdošanas elementus tieši tāpēc, ka nav notikusi iepriekšējo tiesību aktu īstenošana. Un tāpēc priecājos, ka darba programmā vēlaties šoreiz pievērsties šiem jautājumiem. Mēs turklāt arī labprāt vēlētos redzēt uz izaugsmi orientētu darba programmu, tā lai tiktu radīts visi apstākļi, kas vajadzīgi jaunu darba vietu radīšanai, darba tirgus uzlabošanai, attiecīgi arī labākām prasmēm, izglītības kvalitātes palielināšanu, ne tikai IT sektorā, bet arī citur. Energoapgādes drošība un energopiegādes drošība ir kaut kas, kas ir ļoti svarīgi, un tāpat arī jāspēr soļi ceļā uz digitālo vienoto tirgu. Mēs atbalstām jūsu centienus arī uz birokrātijas mazināšanu īstenošanu visos līmeņos, gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Mēs uzskatām, ka daudz efektīvāk jāizmanto nodokļu maksātāju naudu cīn, un jācīnās pret izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu krāpšanu. Atcerēsimies, ka jārūpēs arī par, par lauksaimniekiem, par MVU, jo tieši viņi ir tie, kas nerad cieši no birokrātijas un administratīvās logas visvairāk tāpat laikā sastopoties šī iemesla dēļ arī ar problēmām finansējumu ieguvē. Mēs atzinīgi vērtējam visas šīs izmaiņas, bet mēs katrā ziņā esam jau redzējuši līdzīgas darba kārtības un zinām, ka galvenais tagad būs programmas īstenošana. Mēs priecājamies, ka Parlamentam ir jādomā par, eh, par parlamentu prioritātēm. Vēlamies, lai jūs tās ņemat vērā. Šobrīd nedrīkstam virzīties atpakaļ. Vēlu jums to labāko, lai jums veicas un paldies par uzmanību. Sociāldemokrātu vārdā Gerero Saloma kungs. Paldies priekšsēdētāji savas grupas un savā vārdā es arī vēlos jūs apsveikt ar š, li, Kārļa lielā balvu. Tas eh, jūs esat ilgi gaidījuši šo balvu. Bet eh, šeit mēs eh, runājam par lietām, kas eh, tika pieminētas arī pagājušajā maijā, bet šeit ir arī zināms atšķirības. Šis ir pirmais parlamenta sasaukums, kas ir ievēlējis Eiropas Savienības prezidentu, un jūs to pats teicāt arī savā jūlī uzrunā, un tam es pilnībā piekrītu. Veids, kādā mēs eh, esam ievēlējuši Eiropas prezidentu, ir mainījis arī Eiropas parlamenta leģitimitātes statusu, un mūsu attiecības ar institūcijām ir vairāk strukturētas, balstītas uz dialogu. Uh, un tiek nodrošināta šī atskaitīšanās. Mēs, protams, vēlamies sadarboties ar komisiju uh, sadarbības un savstarpējās izpratnes garā. Un mēs vēlamies, lai komisija un parlaments uzturētu nepārtrauktu dialogu. Un tie ir vārdi, ko jūs uh, pats, Timerman kungs, teicāt, un es pilnībā tam piekrītu. Pējā pat laikā man ir žēl, ka mēs esam viss visai vīlušies eh, tajā, ko eh, esam redzējuši pēdējās nedēļās un pat pēdējās stundās, jo man šķiet komisijas darba programma neatspoguļo to, ko jūs teicāt, ko jūs solījāt. Tā vairāk atspoguļo to, kas jau bija iepriekš. Trūkst caurskatāmības, ir neskaidrība, trūkst eh, konkrētas informācijas parlamentam. Parlaments netiek pienācīgi informēts. Šī uzticēšanās eh, starp parlamentu un komisiju ir apdraudēta, un mums eh, šī savstarpējā uzticība noteikti ir jāatjauno. Es pilnībā piekrītu, ka mums lietas ir jādara savādāk nekā iepriekš, un mēs centīsimies to izdarīt ar um, rezolūcijas palīdzību. Mana grupa ir apstiprinājusi prioritātes, tas ir samazināt bezdarba tīpaši jauniešu vidū. Kā jau esmu teicis iepriekš, mēs vēlamies efektīvas un redzamas izmaiņas arī fiskālajos jautājumos, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk bet Es esmu arī ļoti pateicīgs par to, ka komisija ir um, nākusi klajā ar šiem priekšlikumiem, bet Es domāju, ka mums noteikti ir jāuzlabo fiskālais sektors un šis sociālais modelis arī ir jāpilnveido, lai samazinātu nevienlīdzības starp dažādām Eiropas Savienības teritorijām. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai Eiropas Savienībā apkarotu nabadzību. Mums ir nepieciešams subsidiaritātes princips, mums ir vajadzīga savienība, kas ir spēcīga un gatava atrisināt šos izaicinājumus. Es gribētu vēl pasvītrot eh, šo jautājumu par pēctecību. Un mums mm, nepatīk tas, ka ir vesela rinda rīcība politika, pie kurām darbs tiks pārtraukts, piemēram, maternitātes jautājums un tam līdzīgi. To vajadzētu tomēr pārskatīt un mēģināt virzīties uz priekšu. Paldies! Gerero kunga, kungs, Iglesias kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Iglesios kungs lūdzu. Gracias, señor presidente, gracias, señor. Paldies. Paldies priekšādētāji. Paldies, Gerero kungs. Klausoties tajā, kas bija sakāms jums, man ir tās jautājums. Vai jums šķiet, ka bija no jūsu grupas vispār bija pareizi balsot par šo komisiju, ja jūs tagad sakāt to, ko sakāt? Atbilde. Eiropas Savienībā ir divi veidi koalīcijas. Ir pozitīvas koalīcijas, kas cenšas reaģēt uz iedzīvotāju vēlmēm, un tad šīs negatīvi noskaņotās koalīcijas, kas savukārt notarpojas ar to, lai konfront, radītu konfrontāciju, nepiedāvājot nekādu risinājumu. Mēs vēlamies būt tie, kas risina problēmas. Tā mēs vēlamies strādāt šādā koalīcijā. Jūsējā savukārt ir gluži citādi. Jūs neierosināt nekādus risinājumus. EKR e e grupas vārdā došu vārdu Vikijai Fordai. Lūdzu. Thank you, Liels paldies priekšādātāji! Paldies, ka sākāt šo plenārsēdi ar ziņām no Pakistānas. Tas tiešām šokējoši. Mēs kā vecāki vedam bērnus uz skolu un ceram, ka viņi tur būs drošībā, un tāpēc no sirds jūsam līdz tām ģimenēm, kas zaudēja bērnus šodien Pakistānā. Mēs sastopamies ar bezprecedenta problēmām. Mūsu ekonomika ir pakļauts spiedienam, resursi tāpat, un pat drošības aspekti nav mm, sakārtot. Eiropai ir jāmainās. Komisija, komisāra kungs, jūs runājat par pārmaiņām. Mēs tagad vēlamies, lai jūs tā tās patiešām arī īstenot dzīvē. Mums ir jāspēcina sava ekonomika. Jā, mums ir arī plašāki mērķi, mums ir augstāki dzīves standarti šeit parlamentē, vienlīdzība, iespējas kaut ko panākt, darīt savā nākotnē, bet tautsemniecība tā, kas to var nodrošināt, un tāpēc tautsemniecība ir jāliek pirmajā vietā. Jau pirmā e, jūsu iniciatīva. E, būs jāizteno atbildot uz jautājumu, vai tā palīdz vai nepalīdz, piemēram, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jūs runājat par jauniem tiesību aktiem, bet ir jādomā galvenokārt par to ietekmi uz biznesu, uz MVU. Tā nedrīkst būt, ka jūs to neņemat vērā. Un turklāt rīcībai jābūt pamatotais pierādījumiem. Mūsu grupai jūs teicāt, ka jūs ievērosiet un ņemsiet vērā zinātniskos padomus. Lūdzu, turpiniet tā darīt. Uh, Tā vietā, lai pievērstos jaunu tiesību aktu izstrādē, vajadzētu pārliecināties, ka tiek īstenot dzīvē pašreizējie tiesībā, spēkā sošie tiesību akti. Iepriekšējais komisijas sastāvs apsolīja samazināt birokrātijas slogu. Vai jūs turpināsiet šī solījuma izpildi, vai jūs noteiksiet mērķi un pēc tam pieturēsieties pie tā? Mums jāpievēršas izaugsmai, vienotajiem tirgum enerģijas un pakalpojumu jomā, jauniem valsts pasūtījumu noteikumiem tā, lai tas samazina izmaksas izmaksas, nu tad nodrošiniet šīs izmaiņas. 2015. gadā vēlamies uh, gaidīt, uh, pārliecināties, ka raugāmies uz priekšu, nevis atgriežamies kaut kādos iepriekšējā gadsimta 50. gados. Ir jāļauj rūpniecības nozarei augt un attīstīties, ir jāpalielinās ārējās tirniecības bilancē, un ja netiks noslēgts TTIP ar ASV, tad mēs iepaliksim pakaļ citiem. Mēs nevarēsim nodrošināt progresu, un no tā cietīs mazie izņēmumi, infrastruktūra, investīcijas ir saistīts arī ar privāto jomu, ne tikai valsts parādiem, jo valsts parādu krīze nav noslēgusies. Stabilitīt vēl joprojām ir ļoti delikāts jautājums ir vajadzīga struktūra reformas, bet nenozīmē, ka mums vajadzētu centralizēt nodarbinātības un izaugsmas politikas, jo tādā gadījumā radīsies vēl lielāka nevēlēšanās no valdību puses kaut ko darīt lietas darbā. Ir jādomā par valstu tēriņiem gan dalībvalstīs, gan šeit ir jāsamazina izdevumi, jo citādi ES budžets tiek vienkārši šķērdēts ES finanšu sistēma jāsakārto. Un tieši tāpēc, ka valstu resursi ir tik ierobežot, ka cilvēkiem rodas problēmas eh, saistībā ar migrāciju, ir jākontrolē šī joma, ir jāsadarbojas ar trešām valstīm, ir jāspēj vērsties pret migrācijas eh, iemesliem pašā to saknē, ir jāveid, jāīsteno pasākumi, lai migrācijas sistēma netika izmantot ļaunprātīgi. Ne ES iekšienē, ne ārpus tās. Vienotam tirgus mērķis ir palīdzēt biznesiem un patērētājiem, nodrošināt atvieglots tirniecības režīmu visās visās 28 valstīs, nevis piedāvāt kaut kādu vienu, it kā visiem eh, piemērojamu risinājumu, kas beigās neļauj attīstīties konkurencei. To mēs nedrīkstam darīt, un mēs strādāsim kopā ar tiem, kas piekrīt mūsu mērķiem ideāliem šai jomā. Paldies, saka priekšsēdētājs Fordas kundze. Jums arī vēlas uzdot papildus jautājumu Laitfrīd kungs. Pitā, Laist. Lūdzu, Laitfrīda kungs. Prezident, uh, eh, Eh, paldies priekšādātā. Es ļoti uzmanīgi klausījos un gribēju uzdot jautājumu, jo man interesē sevišķi viens punkts. Jūs sacījāt, ka ekonomika vienmēr ir pirmajā vietā un koncerni arī, un tos nedrīkst traucēt, vai tas nozīmē, ka jāsamazina algas, ka jāsamazina nodokļi lielajiem koncerniem, ka ir jālikvidē sociālais apdrošinājums. Manuprāt, tas nav pareizi no izaugsmes, eh, ekonomiskās izaugsmes labums jāgūst visiem, nevis dažiem. Izaugsmas eh, pēļņu nu, dalīt starp visiem ir ļoti labi, bet vispirms jau tad ir vajadzīga izaugsma. Tautsemniecība tāpēc jāliek pirmajā vietā, lai nodrošinātu tālāk vienlīdzību un augstāku dzīves līmeni. Un tieši tāpēc mēs atbalstam aicinājumu eh, īstenot daudz mērtiecīgāku pieju, vienlaicīgi ievērojot subsidiaritātes principu. Tagad liberāļu vārdā Intfeldes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju jūs apsveikt Alda grupas vārdā. Pirmkārt, mēs šeit runājam par labāku likumdošanas procesu. Manā uzskatā tas nozīmē arī jau lielāku pārskatāmības līmeni Un šeit parlamentā šobrīd norisinās debats pamatojoties uz dokumentu, kas faktiski tika jau izplatīts presē, tas tika noplūdes presē, tā tiešām diezgan dīvaina procedūra. Alde, protams, atbalsta visa veida centienus vienkāršot un uzlabot likumdošanas procesu, bet mēs uzskatām, ka tas jādara viedā veidā. Nedrīkstam tikai tā brutāli apcirst kokam zarus. Komisija nedrīkst gaugulā izmest arī derīgās lietas kopā ar visu nedarīgo, cenšoties atteikties no tiesību aktiem. Komisijai ir jārespektē arī demokrātija demokrātiskā politika likumdošanas procesā. Neviens, protams, nav pret nevajadzīga un lieka regulējuma atcelšanu, bet tas, ko viens uzskata par lieku un nevajadzīgu, varbūt cits uzskata par ļoti būtisku. Un tāpēc komisijai vajadzētu pie, komisija vēlas pievērsties lielajām jomām, un Alde to atbalsta. Alde tāpat laikā uzskata, ka vienlīdzība ir ļoti svarīga tēma, bet komisija šķiet savā loģikā nobloķē, to tā neuzskata, jo tā no, nobloķēja pret diskriminācijas dis, eh, direktīvu direktīvu, uzskatot par lieku. Mēs uzskatām, ir vēl virkne citas, eh, piemēram, eh, piekļuvu direktīvas par piekļuvu dokumentiem, ko mēs uzskatām par svarīgu, bet komisija to ne tā neuzskata. Uh, Savukārt komisija ar savu birokrātijas slogu vēlas, piemēram, atsaukt pat tādu direktīvas, kas attiec uz gaisa kvalitāti. Alda uzskata, ka ir vajadzīgs uzturēt demokrātiskās vērtības un tiesiskumu, bet, diemžēl, ļoti daudzas eh, dalību valstis saskars ar problēmām šai jomā, bet komisija neierosina pilnīgi nevienu instrumentu, kas ļautu uzlabot demokrātiju un tiesiskam, uzskatot tos par kaut kādām liekām vērtībām. Parlaments noraidīja ES eh, priekšlikumu, ko komisija tagad turpina virzīt uz priekšu par attiecībā uz PNR datiem. Process turpinās. Nedrīkstam ignorēt tomēr demokrātisko lēmumu pieņemšanas procesa rezultāts. Alde iebilst tam, ka tiek atsaukti tādi dokumenti un faili e, tikai tāpēc, ka dalībvalstis nevēlas uzņemties atbildību par šīm jomām un līdz ar to pa, darbs padomē ir paralizēts. Ja jau tā tas notiktu, tad ļoti daudz labi likumi, kas uzlabo Eiropas pilsoņu dzīvi, šobrīd nepastāvētu. Nebūtu ne Banku Savienības, ne Eiropas patā, patentu, ne arī standartu veselība, veselības eh, aizsardzībai darbā un tam līdzīgi. Ir jāuzlabo likumdošanas process, bet ko jūs darīsiet kā komisija, lai izvarītos no tā, ka dalībvalstis dara tikai to, kas tām ir izdevīgi? Kā jūs pārliecināsieties, ka ēst tiesība akti daudz labāk tiek īstenota dalībvalstīs? Un visbeidzot, vai komisija ierosinās arī darbības beigu termiņu visiem e, Eiropas tiesību aktiem? Un visbeidzot, vai komisija krasi uzlabos pārskatāmības un dokumentu piekļuvis standartus, tā lai nodrošinātu pilnu pārskatāmību un publisko kontroli, kas, manuprāt, ir pats atslēgsvārds, ja runājam par likumdošanas procesu uzlabošanu. Te brīdī, kad jūs, jūs bija sākotnējā uzklausīšana, Timerman kungs, jūs teicāt, ka komisija dzimst šeit parlamenta telpās, un tāpēc es ceru, ka jūs strādāsiet kopā ar Eiropas parlamentu, lai uzlabotu e, situāciju, samazinātu birkstotisko slogu, bet lai likumdošanas process patiešām kļūst labāks. Paldies, Infelds kundzē, tālāk apvienoto kreiso spēku grupas vārdā Kārī kundze. Paldies, priekšēdētāji! jūs vēlaties sākt jaunu kursu un neatkārtot to, kas jau ir bijis, bet beidzot sākt uzklausīt cilvēkus. Es pilnībā šajā ziņā piekrītu komisijai, bet tas arī ir vienīgais, kur es varu piekrist. Jūs neesat iecerējis uzlabot darba ņēmēju apstākļus, bet gan atvieglināt apstākļus uzņēmējiem un tas notiks uz darba ņēmēju rēķina. Jūsu programma nav domāta darba ņēmējiem, ja viņu tiesības tiek ierobežotas, lai uzņēm, uzņēmumiem būtu vieglāk. Tāpēc mums ir nepieciešams jauns starts un centrā ir jābūt cilvēkiem. Paldies! Paldies, Karī kundze! Zaļo vārdā Lamberta kungs. Priekšādātā kungs, jā, jums taisnība. Šis sasākums ir tāds kā pēdējās iespējas sasākums šeit Eiropā, Un ja mēs vēlamies, lai Eiropa samierinās ar Eiropas integrācijas ideju un iemīl to, tad mums ir daudz citādāk jāpieiet šim jautājumiem. Eiropa jāpietuvina pilsoņiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums jādara visu, lai mēs strādājam pilsoņu vairākumu labā, nevis kaut kādas minoritātes labā. Un šī iemesla dēļ mums ir trīs darbības virzieni, kas jāievēro. Pirmām kārtām e, sociālais taisnīgums. Jūs teicāt, lūk, ka tam ir tāda, kas teiks, ka sociālā politika varbūt nav Eiropas Savienības kompetence. Nē, bet tā nav. Pirmām kārtām atcerēsimies, ka šeit jārunā par nodokļu sistēmas taisn, taisnīgumu, un par to te jūs gan varat daudz ko darīt. Un es domāju, ka te mēs ejam pareizajā virzienā. Ir vajadzīga pārskatāmība nodokļu jomā, tur vēl daudz kas uzlabojums. Un tīri politiski te ir iespējams panākt ļoti daudz ko. Es jūs mudinu to arī darīt. Otrs virziens, un to gan jūs nepieminējāt savā uzrunā, ir tas, par kur runājam šorīt plenārsēdē, respektīvi ekonomikas pārvaldības pakotne. Mums ir nepieciešams sociālos ietekmus, nabadzības samazināšanas iemetus, vienlīdzības mērķus iekļaut arī šeit, padalītos gana striktus un, un, un veidot pasākumus, lai tos arī sasniegtu. Uh, Mums ir jāsamazina nevienlīdzība sabiedrībā. Nedrīkstam to padziļināt ar pieņemtajiem mēriem, bet par to jūs nerunājat. Un jūs nerunājat arī, piemēram, par darbinieku komandēšanas direktīvu. Gal galā ir jāpieliek punkts tam, ka šie cilvēki tiek eksploatēti un konkurence tiek ļaunprātīgi izmantota. Cilvēki strādā ne, ne, briesmīgos darba apstākļos. Ir jādara viss iespējams, pašreizējā budžeta ietvaros. Otrais mērķis, protams, arī ir vides ilgspējība. Es turpinu joprojām vienmēr padomē dzirdēt arī šeit parlamentā un komisijā, ka lūk, visbeidzot, e, ekonomikas e, šī pārēja uz ekoloģiski draudzīgu komisija jau ir notikusi. Tā nav. Tā nav. Mēs joprojām esam atkarīgi no ārējiem enerģijas resursiem. Gauglā mums jāizmanto šī krīze kā iespēja, lai nostādītu Eiropu uz savām pamatīgām kājām un tā var paļauties uz ilgspējīgiem resursiem. Tas jādara demokrātiskā veidā. Es esmu dzirdējis idejas arī par pārskatāmību attiecībā uz lobbyiem, bet tas, ko neesmu dzirdējis par šo Eiropas pusgada runājot, ka mums vajadzētu to pakļaut demokrātiskai kontrolēt daudz pamatīgākā veidā, nododot to parlamentu apspriešanai un arī nacionālajiem parlamentiem. Mums ir vajadzīga leģitimitāte visiem šiem lēmumiem, kas tiek pieņemti. Nedrīkstam tā darīt ka tas notiek kaut kur aiz kulisēm savā stāstu valdības pārstāvju starpā, funkcionāru starpā, un komisija beigu beigās nodrošina to, ka neviena ne otra puse vairs ne par ko nekur neatskatās, neatskatās un nav demokrātiskas kontrolas. Uh, Šādi tā nedrīkst rītoties. Un tā beigu beigās neviens arī nevar uzņemties politisku atbildību priekšsēdētājs runātāju pārtrauc. Kolēģi, lūdzu, lūdzu ņemiet vērā Jūs runājat pārāk ātri. Es vienkārši esmu pilns entuziasmu, tāpēc tā traucos uz priekšu ar savu runu. Noslēgumā teikšu lūko. Labāks regulējums, Timermans kungs, jūs runājat labāks regulējums, tas nenozīmē, ka regulējuma nav un tā nav, tas nenozīmē arī deregulēšanu. Jūs teicāt diezgan interesants vārdus par mm, at, atkritumu apsaimnieku un pakotni un tā tālāk. Te no manas puses gribu teikt, ka mēs nedomājam, ka vajadzētu atsaukt, piemēram, pasākums par gaisa kvalitāti. Tas tādā gadījumā šeit neidurs. Pavisam drīzāk vajadzētu pārskatīt šos tiesību aktus. Tas ir veids, viņ, ko, ko varam piemērot, procedūru, ko var pieminēt, lai ilgtermiņā tomēr varētu turpināt uzlabot sociālos apstākļus un vides apstākļus, jo tas ir mums visiem vajadzīgs. Jo tieši riskam visvairākās pakļautās grupas no visa tā cieši nedrīkstam izmantot tāpat laikā pārskatīšanas procedūru kā tādu aizbildinājumu, lai atteiktos no šiem tiesību aktiem. Un jāsaka, bija daudz, kas bija ļoti pārsteigti par to, ka bija komisija, komisijai vajadzīgi piec, vajadzīgs piecas dienas, lai reaģētu uz vēstuli, ko nosūtīja uh, dokeru uh, organizācija. Jo patiesā klientu servisa gadījumā tiešām reakcija notiktu tūlītēji. Un, protams, ka mēs neesam, mēs, mēs esam pilnīgi preto, lai šī direktīva tiktu atcelt. Lamberts, Lamberts kungs, Vulfa kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Vulfa kungs. Lambert, suggest... Lambert kungs, jūs savas uh, runas sākumā teicāt, ka Timermaņa kungām ir pēdējā iespēja uh, Uh, lai Eiropa sniegtu atbalstu daudziem, nevis dažiem. Vai jums šķiet, ka Eiropas Savienība patreiz rūpējas tikai par dažiem izredzētajiem? Écoutez, je suis un... Nu, es esmu tāds vienkāršs cilvēks. Ir informācija, kas varbūt man pat nav zinām, un arī skaitļi ne. Bet es, kad paskatos uz Eiropu, tad no krīzes sākuma man eh, redzu, ka, kas tad eh, ir dzīvo labākos apstākļus un kuru situācija ir pasliktinājušies. Un sanāk kopumā, ka, apmēr, ka lielākā daļa iedzīvotāji tomēr ir nabadzīgāki un ir kaut kāda neliela daļa, kas ir, kur situācija ir uzlabojusies kas dzīvo da ļoti daudz, kas dzīvo daudz sliktākos apstākļos, un tad iznāk, ka tā politika, ko mēs Eiropā šobrīd īstenojam, pēc visas šīs valda iniciatīvas faktiski ir vērsta uz kaut kādu minoritātu, uz mazākumu. Lamberts. Tas... Paldies. Tagad EFDD vārdā Faraģkungs. Junker kungs, jūs esat šeit, lai iepazīstinātu mūs ar jauno darba plānu, bet redz, ka jūs esat pārāk nodarbināts ar PR konsultantiem un jūs cenšaties uh, uh, uztaisīt jaunu reklāmu komisijai, un jums ir jauns um, sauklis. Uh, Un Es pamanīju uz Berlamona ēkas pagājušajā nedēļā lielu plakātu uz tā jūsu seju un pārējais komisijas sastāvs jauns sākums Eiropai Junkera komandas vadībā. Es nezinu par jums. Eh, šajā komisijā ir pieci bijušie premjerministri, eh, tajā ir 19 bijušie valdību ministri, septiņi bijušie komisāri. Nu, es domāju, ka te nevar runāt par jaunu svaigu sākumu. Šķiet, ka uh, tas ir atpūtas nams tiem politiķiem, kuri savā valstī izgāzušies. Bez tam, kā priekšsēdētājs esat jūs, nedomājiet, ka kāds šeit uh, apšaubā Junker kungu kompetenci. Jūs noteikti esat kompetents, jūs esat ļoti labs darbonis. Un, uh, ir 450 starptautiski uzņēmumi, kas ir izvairījušies no simtiem miljonu uh, uzņēmumu nodokļiem, maksājot Luksemburgā nodokli 1-2% apmērā. Luksemburgā, kur vadījāt jūs, kurš gan varētu apšaubīt, ka jūs neesat pietiekami kompetents, bet Lūdzu, nesauciet sevi par jauniem. Jūs bijāt Luksemburgas premjerministrs 19 gadus, jūs vadījāt eiro grupu, jūs neesat jauns. Jūs un visa šī komisija ir tik iesūnē, iesūnojusi un tik nostāvējusies kā laba sarkanvīna pudele. Jūs runājat par cirkulāro ekonomiku. Es nesaprotu, par ko jūs runājat, bet tas izklausās brīnišķīgi. Jūs mums šodien teicāt, ka jūs realizēsiet minimālismu pieeja likumdošanai lai kā man nepatīk eh, jūs, Junker kungs, es saprotu, jūs esat gudrāks par saviem priekštečiem. Mēs no jums nozīmē, ka nesagaidīsim aizliegumus attiecībā uz olīveļas uh, izplatīšanu, ko mēs izmantojam restorānos, lai pamēcētu savu maizīti, un jūs noteikti neatgriezīsieties pie gurķu regulas, ko pieņemā pirms dažiem gadiem, bet jūsu komisijā jūs. Uh, esat aizmirsis, ka mēs jau iepriekš esam runājuši par to, ka patreiz jau 2005. gadā uzņēmumi teica, ka viņiem ir pārmērīgs birokrātiskais sloks. Varbūt, ka tagad lapušu skaits ir pieaudzis līdz ceturdaļu miljonam, bet Timermaņa kungs mums ja gribam būt konkurētspējīgi pasaulē, ir vajadzīgs cirvis. Uh, Tas nozīmē atbrīvoties no pārāk smaga regulējuma tieši MVU un ir jāatbrīvo tirgus ekonomika, jo bez brīvas tirgus ekonomikas Jūs nevarat neko labi sagaidīt, bet ir divas jomas, kurās minimalizēšana nedarbosies. Tas ir sarunās ar apvienoto karalisti par imigrāciju. Junkarkungs, jūs skaidri pateicāt, ka par to nav vispār nekādas runas. Tas nozīmē, ka um, Lielbritānija uh, var uh, lemt par savu imigrācijas politiku, un ja par Grieķiju, tad es domāju, Eirozona vispārējie ja būtu daudz labākā stāvoklī bez bez Grieķijas. Un, ja tas netiks darīts, tad uh, Grieķija būs eirozonā un jums joprojām būs jāstrādā pie šīm problēmām. Tās nekur nepazudīs. Paldies! Deputāt kungs Breso kundze vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Breso kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Gribu Faraģkungam uzdot jautājumu, vai jūs nepiemirsāt kaut ko, jūs runājāt par Luksemburgu un noteikumiem, vai jūs neaizmirsāt par savu valsti, arī tur ir atbilstošā likumdošana. Un otrkārt, es ļoti priecājos redzēt, ka jūs uh, jūs priekšā nestāv uh, Britu karodziņš, jūs atzīstat, ka šis ir Eiropas parlaments, nevis Britu parlaments. Uh, es neesmu īsti pārliecināts par to, kāds bija jautājums, bet tas dod man vairāk lielāko runāšanas laiku. Paldies par to! Kas attiecas uz Luksemburgas likumdošanu? Es jau pateicu, ka es nekritizēju Junkeru kungu. Uh, Es saprotu, ka valstis savu likumdošanu nodokļu sistēmā var veidot atšķirīgu un labu konkurence Eiropā ir veselīga lieta un gribu jūs palabot. Jā, jums ir taisnība, karodziņš nav uz mana galda, bet tas nekad nav bijis Anglijas karoks. Tas ir apvienotās karalistes karoks, Britu karoks, nevis Anglijas karoks. Ich glaube, der Flaggenwacht. Mhm. Manuprāt, cilvēks, kas parasti saliek karodziņus uz galdiem, krita par upuri veļģu streikam. Nākamreiz droši vien viss būs atkal kā ierasts ar karodziņiem. Vai jūs vēlaties būt atbildīgs par karogu, karodziņu izvietošanu? President Schultz, uh, you Priekšsēdētājs Šolts, pagājušajā Strasbūras sesijā jūs balsojāt par to, ka vajadzētu aizliegt, eh, piemēram, eh, izlikt plakātus, ka arī ir eh, rasistiski vai homofobiski, bet tāpat laikā jūs atļaujat uz galdiem likt karodziņus, bet reglamenta 15. pāns nosaka, ka vizuāla dažāda atspūgļošana ir pieļaujama, ja tā nav apvainojoša. Es domāju, ka eh, rasistiski un eh, homofobi uzsaukumi ir uh, aizvainojoši, bet priekšsēdētāji, vai Britu karoks Eiropas Savienībā ir uzskatāms par apvainojošu pāriem klātesošiem, ka jūs tam tā uzbrukat? Nē, tā nav apvainojoša bet es vienkārši redzēju, ka jums šodien tie nav paņēmušies līdz, jo parasti jūs ejat ar, nākat ar karogu pa priekšu, un es eh, to nekritizēju, bet es gribu teikt sekojošo. Jūs sūdzējāties par to, ka cilvēki šeit ierodas ar plakātiem, un jūsu pašu politiskā grupa grupa tajā sanāksmē, kas notika Briselē, tie bija itāļu kolēģi, arī tur ieradās ar plakātiem un būtu labi, ja jūs būtu protestējis arī pret to. Tagad lūdzu Anemansa kungs. Anemans kungs. Lūdzu apsēdieties, pēc tam par reglamentu varēsiet runāt. Annemansa kungs, priekšsēdētāja kungs, gan varu nomierināt Faradža kungu, jo sociālistiskā streika dēļ ir ne tikai upuri, bet beidzot flāmiem arī ir jāķeras pie darba. Un sadarbība starp dalību valstīm arī ir laba lieta, bet runājot par Eiropas Savienības koncepciju, es priecājos uzklausīt komisijas iniciatīvas, piemēram, atkritumu apsaimniekošanā ir flāmu iniciatīva bijusi, es esmu atbalstījis šo iniciatīvu bet Eiropas Savienības likumdošanas eh, priekšrocības es īsti nesaprotu. Daudz vairāk var panākt, vienojoties uh, enerģētikas savienības ietvaros un eh, valstis nemaz īpaši tur nevēlas piedalīties, un tas ir arī daudz dārgāk to visu harmonizēt Eiropas līmenī nekā atsevišķā dalība valstī. Uh, Komisija ir ļoti plašas pilnvaras un nav pareizi tas, ka likumdošana tiek veidota birokrātiskā uh, veidā un tiek regulētas, reglamentētas lietas, no kurām dalībvalstīm nekāda labuma nav. Tas ir pārāk daudz šo likumdošanas iniciatīvu un es gribētu jums dot uh, padomu uh, tomēr neturpināt uh, uh, tādā garā kā līdz šim. Paldies! Lūdzu par reglamentu. Kolēģi, jūs pieteicāties par reglamentu runāt, lūdzu. Uh, yes, Jā, priekšsēdētāji. Kā jūs labi zināt, mani kolēģi Itālijas piedzvaigžņu kustībā uzlika zīmes, kas nav aizvainojošas un nekādā veidā kaitīgas. Un tāpēc mans jautājums ir jums priekšsēdētājs tāds, ka reglamentu noteikumi ir jāpiemēro pilnīgi visiem vienlīdzīgā veidā un visiem ir jāvēlta tieši tāds pats respekts arī no priekšsēdētāja puses. Tas ir tās, ko es pieprasu. Un tāpēc gribu jums vajadzētu, vai jūs uzskatāt, ka šo procesu visu to vajadzētu tomēr objektīvā veidā vadīt. Ja šāda veida mm, logo netiek atļauti, Tāpat laikā jūs sūdzaties par tādiem, kas eh, savukārt jums šķiet ofensīvi, tad es nezinu, man tas liekas nepieņemami. Paldies par jūsu komentāriem. Tālāk Žipa kungs, eh, Eiropas Tautas partijas vārdā, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es atzinīgi vērtēju komisijas priekšsarētāju paziņojumu. Man patika arī tas, ka viņš sacīja, ka šīs ir eh, tikai debašu sākums. Un pretēji iepriekš sacītājiem es neteiktu, ka šī komisija ir veca un noputējusi un nenāk ne ar kādām pārmaiņām. Es gan vairāk priecātos par to, ka Eiropas komisija pievērš lielāku uzmanību labākam regulējumam. Jā, tiesība aktī ir jāpārskat, varbūt ir kaut kur pārklāšanās, kaut kur varbūt kāda trūkuma, kas kavē mūsu darbību. Tas būtu jānovērš. Iespējams, ir kāds neizmantotais potenciāls, kas palīdzēs palielināt izaugsmi un nodrošināt sociālo kohēziju apvienojot to ar atsevišķu tiesību aktu un e, programmu turpināšanu no iepriekšējā perioda palīdzēs e, uzlabot situāciju, tā skaitā runājot par e, tīra gaisa paketu. Īpaši vēlos atbalstīt ideju par enerģētikas savienību. Nav nekādu šaubu, ka energoapgādes drošība, energo izolācijas pārtraukšana ir ļoti svarīgas prioritātes, it īpaši krīzes kontekstā Eiropas austrumos. Otrakārt, iekšējais tirgus un tā funkcionēšana. Cilvēku brīvu pārvietošanās ir ļoti svarīga. Tikpat svarīga ir arī pakalpojumu direktīvas īstenošana. Digitālā programma ir nepieciešama jāatbalsta uzņēmēji, tīpaši mazie vidēji uzņēmumi visas eh, investīciju paketes ietvaros. Tāpat ir nepieciešams aplikt ar nodokļiem peļņu tur, kur viņi tiek radīti. Bieži vien, it īpaši sākuma posmā pārējai uz tirgus ekonomiku, tādās valstīs kā Polijā. Tur bija zinām sarežģījumi ar šo peļņas pārnešanu. Tālāk cirkulārā ekonomika un kā tas iet kopā ar bioekonomiku, kā tas aprakstīts 20, eh, 20 stratēģijā. Tas ļoti svarīgi. Rodrīgas kundze tālāk. Dear President, uh, first... No, priekšsētāja kungs, vice priekšsētāja kungs, šī programma ir ļoti svarīga Tāpēc, ka ir svarīgi atrast jaunu virzienu Eiropai un nospraust sev jaunus mērķus. Ja mēs to darām nopietni, tad mums pirmkārt ir jārada jaunas darba vietas Eiropā. Tas šobrīd nenotiek. Darba vieta radīšana ir jāatsāk, lai pārvarētu stagnācijas tendenci, lai mēs nova izskaustu sociālās atšķirības starp dalību valstīm un nobruģētu ceļu inovācijām, zaļai ekonomikai, dažādām, dažādiem inteliģentiem risinājumiem. Tāpēc mēs gaidām stimulu no komisijas, kura mūs varētu iepriecināt ar jaunām politikām, kas paredzētu reformas, izaugsmes potenciāla veicināšanai, ne tikai valsts tēriņu cirpšanai. Pamat prioritāte mums šeit ir ieguldījumi. Ko tas reāli nozīmē? Tas nozīmē investīciju plānu, stratēģisku projektu atbalstam. Tas nozīmē arī tādu nodokļu politiku, kas paredz vairāk vietas ieguldījumiem. Pie viena tas nozīmē arī reāls pasākums pret ļaunprātīgiem nodokļu nemaksātājiem un kaitīgu nodokļu konkurenci. Šādus mērķus mēs sagaidām no komisijas uzsvērš, ka vēsturiskais uzdevums ir jūsu rokās, proti pabeigt ekonomikas un monetāro savienību. Paldies! Un jums ir zilās kartītes jautājums no Jāla kunga, Rodrigas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs minējāt to, ka ir svarīgi radīt jaunas darba vietas, vai domājat, ka eiro ir atbilde, kas dar visiem? Domājat, ka palīdzēs tas radīt jaunas darbietas, bet gluži otrādi liks šķēršļus jaunai darbietu radīšanai? Atbildot uz jūsu jautājumu, nedomāju, ka eiro vajadzētu radīt slodzi dalību valstīm. Problēma ar eiro ir tāda, ka monetārā savienība ir nelīdzsvarota, vajadzīga banku savienība, lai pieprasījums izlīdzinātos ar valstīs, kurās ir de deficīti. Mums ir vajadzīga nodokļu kapacitāte. Šajos apstākļos, mūsuprāt, var izve izveidot daudz darba vietu un uzlabot dzīves līmeni Eirozonā. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Dudskungam uz vienu minūti. Vodničanci, padło dzisiaj tutaj już kilkakrotnie na tej sali, najpierw z ust pana przewodniczącego. Paldies. Vispirms no Timermans kunga mutes un tagad no deputāts kundas mutes mēs dzirdējam dažādas paziņojumus par to, cik svarīgi mums šodien Eiropas Savienībā ir cīnīties pret bezdarbu, kas ir negatīva parādība, no kuras šodien ir īpaši tieši jaunieši. Mums ir jārada nodarbinātības perspektīva, lai viņi varētu Eiropas Savienības teritorijā dzīvot cie, cilvēku cienīgu dzīvi, nevis braukt prom citur darba meklējumos, jo tas nav nekāds risinājums. 2014. gada janvārī, pirms nepilna gada, komisija publicēja paziņojumu par rūpniecības atjaunotni komisāra amata kandidāte Binkovska, kas šodien ir komisāre, atsaucās uz to, ka Eiropā ir jāatjauno rūpniecība. Priekšsēdētāji kungs, mums ir jāpajautā sev pašiem, ja mēs runājam par rūpniecības atjaunotni. Tas viss ir ļoti skaisti, bet ko mēs esam izdarījuši šā gada laikā? ograniczeń związanych. Kā gan mēs varam izskaidrot vai sasaistīt šo vajadzību ar, piemēram, rīcību krī, klimata jomā. Jūsu uzstāšanās laiks ir beidzies, lūdzu. Nākamais runātājs Kubernila kungs. Um, I wonder if the gentleman may agree with me. I follow on from Madam, what Madam Rodriguez was saying. Zilās kartītes jautājums. Es nezinu, vai jūs man piekritīsiet, vai pārvaldība, vai pārvaldība nerada jaunas darbvietas, bet uzņēmumi. Tas varbūt šīm visa Eiropas sociālistu baram būs jauna, kaut kas jauns un nedzirdēts, bet tāpēc tik daudz cilvēki brauc uz Skotiju, īriju un Anglija nevis stājas rindā pie Eiropas durvīm. Vai jūs gribētu atbildēt šo jautājumu, lūdzu? Ja jūs tur atradāt jautājumu, saklausiet tur jautājumu. Atbilde. Kad es sadzirdēju tur vienu jautājumu, kad beigās mēs atradīsim rūpniecības risinājumus, radot, panākot šo rūpniecības atjaunotni. Uh, Tas man interesē. No komisijas puses gribētu to dzirdēt, jo tas ir viens no līdzekļiem, ar kur cīnīties pret bezdarbu un atjaunot Eiropu un izvest to no krūzes, eh, krīzes. Mēs vēlamies eh, dabūt naudu, lai cīnītos ar krīzi. Jautājums ir, no kurienes nāk šīs nauda. Nākamais runātājs uz divām minūtēm. Priekšsēdētāja kungs, vicepriekšsēdētāja kungs, debat te ir iegūs reāls apmērs, un es gribētu arī turpināt šādā pašā garā. Pirms dažām dienām noplūda, var teikt, programma, bet no otras puses ceru, ka šajā programmā paustā informācija, slepenās ziņas, teiksim, ir tikai baumas, jo mēs gaidām no komisijas godīgu un atklātu darbu, bet par, par komisijas paziņojumu es gribu teikt, ka tas ir pra, programma, tā ir laba, kvalitatīvi izstrādāta, bet tur ir dažādas problemātiskas vietas vēl. Piemēram, plānā mēs neņemam vērā pilsoņiem ikdienā aktuāls jautājums. jautājums. Protams, ka ekonomikas uh, atjaunotne ir svarīga, bet ir citas lietas, kas šeit neparādās. Runājot par ieguldījumu plānu, man diemžēl jāsa, jāteic, ka komisija līdz šim nav spējusi sasaistīt ieguldījumu plāna radītās priekšrocības ar struktūrālām pārmaiņām, kas ir ļoti nepieciešams dalībvalstīs. Te jābūt ir nosacītībai runāt par regulu, Tas ir labs pirmais solis, bet es vēl nezinu, kad mēs sagaidīsim reālu sistēmu. Es gribu to sagaidīt un neredzu to. Te nav sistēmas, nav mērķu, nav atskaites punktu un ir tikai sarežģījumi. Visbeidzot, mēs saprot, es saprotu, ka šobrīd mēs eh, mēģinam atsaukt tiesību aktu, varbūt mēs rīkojamies pareizi, es maz ceru, bet es ceru, ka šī procesa pamatā būs ietekmes novērtējumi likuma iniciatīvām ir jābūt uz, balstītām uz tādam un arī atsaukšanai vajadzētu tā būt. Es nezinu, vai es to es pareizi sapratu, es gribētu dzirdēt par to paskaidrojumus. Un vai pēdējais vārds, mēs tiešām gaidām pamatīgu sistēmu, kas panāks labāku rezultāts. Paldies! Nākamais runātājs ir Foristī kungs. Paldies, priekšsētāji! Jūs runājāt par paļāvību. Ar komisiju mēs runājam, ka par to, ka šeit it kā ir taustām fakti, bet izskatās, ka tā šoreiz nav. Ir vārdi, ir paziņojumi, bet es neredzu faktus, ko man ziņot saviem pilsoņiem. Ir tikai šī paļāvība. Ir viegli iemīlēties Eiropā un Eiropiešos, bet Eiropas Savienībā jau ir grūtāk subsidiaritātes princips ir svarīgs nu dien, bet daži būtiski aspekti, piemēram, vides jautājums, komisija kuļas uz riņķi vai iet uz vietu, stāv uz vietas. Mēs nezinām, kādas sekas būs viņa komisijas ambiciozajiem priekšlikumiem. Daudz kas arī neskaidrs, tāpēc ir jāveicina atklātība. Citādi mēs nevarēsim atgūt pilsoņu uzticēšanos. Pilsoņi gaida citu modeli, citu Eiropu, grib piedalīties šajos pārmaiņās, un komisijas programmā nekā no tām nav. Paldies, nākamais runātājs ir Evans Skundze. Like Paldies, priekšsēdētāji. Kā daudz kolēģis pagājušajā nedēļā bija šokēti dzirdēt, ka komisija piedāvā divus jaunus vidas uh, likums uh, eh, par tīrgaisu un reciklēšanas mērķiem no tiem atteikties. Un mēs gaidām taču no komisijas uh, vadošu lomu vidas darbību jomā. Es zinu no pieredzes, ka šie ir svarīgi sabiedrības veselības jautājumi, kas radīs tūkstošiem jaunu darbību. Tādēļ mēs šo jūsu solījumu, ka jūs ambiciozus priekšlikumus virzīsiet, mēs gaidām tā izpildi. Eh, un kā ar eh, Svonzija eh, lagūnas iekļaušanu investīciju plānā, tas varētu dot tiešām jaunu darbietu radīšanu, šeit ir jaunas tehnoloģijas, kas rodas un to atbalsta vietējie iedzīvotāji, tā ir tiešām ilgspējīga e, darbiet radīšana un tāda līdzīga projekta mums ir jāredz vēl vairāk nākotnē. Paldies, un tagad divas minūtes eh, pēdīčīnī. Paldies, priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, arī es, tāpat kā Lamberts, esmu izglītots kā eksaktajās zinātnēs un parasti skatos uz cipariem. Piesārņojums panāk. Piesārņojumu dēļ katru gadu 400 cilvēki zaudē dzīvību. Ko dara Junkers? neko iesaldē priekšlikumu par tīru gaisu. Arī resursu jautājums Eiropā ir ļoti aktuāls, bet ko dara kom Junkers? Izņem no investīciju paketes cirkulāro ekonomiku. Ārkārtīgi daudz tonnas katru gadu aiziet atkritumos derīgi materiāli. Tos varētu iek, ar tiem varētu iekupē, ie, ietaupīt 600 miljārdus eiro katru gadu un samazināt arī par 4% gadā siltumnīcas gāzes, bet ko dara Junker komisija? Īs atsauc direktīvu par atkritumiem. Mūsu sanitārās sistēmās ir milzīgi tēriņu un iz, izšķērdēšanu, kas atsauc uz pilsoņu kabatām. Junkers atsauc noteikumus par medikamentu cenu. Faktiski ir situācija nožēlojama. Daudzi uzņēmumi, uzņēmēji bezmaz ir novest līdz pašnāvībai, un komisija iznieko ārkārtīgi daudz publisko resursu, finansē dažādu veidu pētījumus, vērtējumus, ietekmes novērtējumus. Cienītie kolēģi, mēs nevaram ar šādu komisiju strādāt, jo tās strādā, tā ir naidīga mums un mūsu pilsoņiem, un tā to zina. Mēs gribam strādāt kopā ar parlamenta deputātiem, kas turpina balsot un atbalsta. Un tiešām mūs pārsteidz, ka vēl tie nav pietiekami sašutuši par visām šīm riebeklībām, ko mēs redzam no komisijas. Paldies! Paldies, Papadakis kungs, viena minūte. Αποτελεί μέσο komisijas priekšlikums ir instruments, kas palīdz, paredz vēl stingrākus noteikumus, paredz vēl aizvien lielākus monopolus investe, investoriem un neaizsargā darbiniekus ar, kas nav pietiekami, kur darba attiecības nav pietiekami stabīlas. Arī uzņēmumiem situācija nav spoža tā saucamā tirgi kapitāls nedz tiek investēts, nedz arī tiek nonāk apritē. Šobrīd ir vajadzīga neka, nekavējoša tautas līdzdalība, lai atjaunotu dzīvās Eiropas tirgus un lai Eiropas Savienība spētu normāli attīstīties. Paldies! Nākamais runātājs Buzeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad, runājot par komisijas programmu nākamajam gadam, tā ir ļoti ir svarīgi to izstrādāt realistiski. Paldies par jūsu pieeju, bet vajag visu to, ko jūs paredzat, arī izpildīt. Īstenot dzīvē, mēs saprotam, ja kaut kas nav paredzēts nākamajam gadam, tas nozīmē, ka tas varbūt tiks īstenots tālākajos gados. Mēs negribam, lai svarīgas lietas vienkārši izzustu kaut kur. Esam viensprāts, piekrītam komisijai un konkrētāk esam runājuši par bezdarbu. Cilvēkiem ir vajadzīgs darbs, tas ir svarīgi, bet komisijas programmā redzu vairākus punktus, kas var mainīt situāciju vai mazināt bezdarbu. Piemēram, ir vajadzīga lētāka enerģija, pieeja ASV tirgumu, energodrošība, Eiropas līdzekļu izmantošana, jaunās tehnoloģijas. Otrs aspekts, un paldies, ka jūs to uzsvērāt, ciparu tirgus vai digitālais tirgus, trilogu, kam jāsākas pēc iespējas ātrāk, jāizdara spiediens uz padomu. Un treškārt, ceļu karte mūsu rūpniecības politikai, pateicoties atkārtotai Eiropas rūpniecības atdzīvināšanai. Tā ir viena no svarīgākajām lietām, un šeit mums ir jāpastiprina mazien vidējie uzņēmumi un jāstrādā ļoti steidzami. Nākamais Bolman kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēd. Komisijas priekšsēž vietnieku kungs, jūs eh, solījāt šo eh, komisiju eh, padarīt politiskāku un ar to nav nekādas vainas taisn otrādi, bet vai tas ir izdevies, vai tas izdosies, kā mums kopā to sasniegt. Mēs nevaram īsti saprast, kādu darbu programmu jūs gatavojat, jo mums to nesat prezentējis, bet uh, pagājušajā nedēļā piedāvātais dokuments to vēl neparāda, ne tuvu daudzās jomās. Es nezinu īsti, kāda iemesla tam ir, bet par to mums būtu jārunā. Es e, mēģināšu jums to parādīt pie viena piemēra. Šis parlaments pagājušajā sasaukumā panāca banku regulējumā ar Karaskunga ziņojumu, ka visiem finanšu institūcijiem no 2015. gada, no nākamā gada, e, katrā valstī ir jāpierāda, Eh, tātad katrā valstī, cik viņi peļņu gūst un kādas nodokļus maksā. Labs princips. Tur sēž kolēģis Kāras, viņš rūpīgi klausās, jūs varējāt ar viņu sasveicināties. Viņš to Eiropas Tautas partijas vārdā panāca. Tur ir kolēģis Lamberts, kas uzstājās. Viņš to panāca zaļo grupas vārdā. Es biju eh, sociāldemokrāta referents. Mēs to sociāldemokrāta vārdā panācām vai tas ir nepamatoti, ja mana politiskā grupa no jums šodien gaida, ņemot vērā diskusijas par uh, uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ka mēs to beidzot piemērosim uz visiem uh, eh, daudznacionālajiem uzņēmiem. Kādēļ šī ierosinājuma nav jūsu darba programmā? Tas no viens dienas uz otru. Uh, Eh, ļaus eh, mums izbeigt šīs izvairīšanās prakses un eh, beidzot panākt taisnīgumu pilsoņiem Eiropā. Jūs sakat, es domāju, ka tā varbūt ir jauna attīstība, ka būs rīcības programma līdz nākamā gada jūnijam. Es ceru, ka tas būs ietverts šajā rīcības programmā. Tas ir labs piemērs tam, kā mēs varētu strādāt labāk, ja mēs viens otru uzklausītu, ja mēs viens otram panākt pretī, e, ja mēs būtu dialogā. Jūs e, gribat partners, jums ir partneri, bet e, tā nav vienvirzienība. Mums ir zināms lietas, ko gaidām no komisijas. Paldies, un tagad Henkela kungs vienu minūtu uzstāsies. Priekšsēž kungs. Jūsu programma iepriekš EPP pārstāvs uh, nosauca par Ziemassvētku eglīti un viceprezidents tur desmit svecīts uh, ir iespraudis, tās ir desmit prioritātes. Man jāsaka, man ir, eh, es saskatu problēmu ar jūsu piekto prioritāti, prot uh, ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanu. Īsnībā taču visi zinām, ka globāla ekonomika jau labu laiku aug straujāk par Eiropas eh, eh, tautsēmniecība un Eiropa aug straujāk par Eirozonu. Mums tātad mums ir problēma galvenokārt Eirozonā. Un eh, es nevaru nepamanīt, ka eiro ir krietni pārāk spēcīgs Eiropas dienvidiem, piemēram, uh, un eh, ziemeļiem, piemēram, Vācijai krietni par vāju. To mēs redzam pie Vācijas eksporta pārpalikuma. Kad mēs beigsim, man jāuzdod jautājums, š, eh, piemērot Eiropas dažādās fiskālās un ekonomiskās kultūras, eh, pielāgot vienotas valūtas vajadzībām, un kad radīsim valūtu, kas šīm vajadzībām atbilstu. Paldies, Desarnē kundze. Priekšstādē kungs, jūs atzīstat, ka šādai politikai ir gaidāmi labi panākumi, proti ekonomika, sociālās lietas. Mums ir jāpievirzās būtis, jāpievēršas būtiskākajam, bet jāiet vēl tālāk. Ir nepieciešams kalendārs vai grafiks fiskālajai atveseļošanai, arī jādod iespējas uzņēmumiem, un tikai tad Eiropā kā ekonomikas zonā kaut kas notiks. Un otra lielā prioritāte ir Eiropas dalība lielajos pasaules jautājumos - klimats, imigrācija. Mēs redzam, ka pasaulē notiek dažādas briesmas. Pakistāna, par kur mēs šobrīd visu domājam, ir tikai viens piemērs. Tātad divi liela prioritāšu virzieni un iesim uz priekšu konkrēti piecu gadu laikā. Parādīsim pilsoņiem, ka Eiropā ir savs svars un ka mēs kaut ko varam mainīt, ja Eiropa tiešām nolēma, ka tā grib eksistēt. Paldies, nākamais papadimulis, paldies, priekšsēdāja kungs Junker, kungs komisijas programmā ir dalībvalstu ie, ie, ie darbība ārējās lietās. Tikai pirms dažām lietām dienām Grieķija balsos par savām, par, jūs ieteicāt, ka Grieķijai būs jāstrādā savā, ar savām pilsoņiem attiecībā uz Vāciju un apvienoto karalisti. Jūs atļaujaties iejaukt iejaukties, ja jūs atļautos iejauktos viņu lietās, jūs vispār pa 24 stundas savā amatā nenotē, nenoturētos. Mana partija Sirīza cenšas panākt risinājumus no Eirozonas, panākot izaugsmi, tiesiskumu, atdodamu parādu, spēcīgu sociālo valsts. Tā ir, nav ekstrēma politika, bet trojkas politika politika, ko jūs atbalstāt, rada bezdarbu, depresiju, nelīdz, nelīdzsvarotību, nevienlīdzību, kohēzijas trūkumu, deflāciju. Jūs devāt solījumus, bet nepildāt tos, bet jūs izskatāties pēc Mr. Barozo dvīņu brāļa. Paldies, nākamais runātājs Turāna kungs. Priekšsēdētāji kungs, Timermans kungs dažkārt ir labi atgriezties pie pamatiem un saprast, kāpēc mēs šeit esam. Esam šeit, lai kopīgi virzītu uz priekšu Eiropas projektu kultūrā, kas meklē dzīves kvalitāti un taisnīgumu, vienlīdzību starp visiem. Komisijai pieder iniciatīva un tā ir privileģētā stāvoklī, bet tai ir pienākums pirmkārt rūpēties par Eiropas sabiedrības interesēm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē meklēt šo līdzsvaru starp vidi, sociālo jomu un tautsēmniecību. Ja jūs tieši skarat gaisa kvalitātes, cirkulārās ekonomikas un grūtnieču darba jautājumus, tad jūs faktiski aizskarat arī šo, jūs jaucat arī šo te, šo te līdzsvaru. Ir vēl laiks atgriezties pie šīs situācijas un ņemt vērā sabiedrības intereses. Nākamais runātājs Ulgrēns. Lundgrēna kungs, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms gribētu jūs sveikt vai teikt bingo Van Rompuy kungs. Viņš saņems 37 tūkstoši eiro pensiju, vecumdienu eh, pensiju nākamo gadu gaitā eh, ļoti labi, var teikt, salīdzinot ar Eiropas video pensionāru. Un tagad Junkerkungs vēlas eh, tātad atgūt pilsoņu uzticēšanos. Kā gan viņam tas varētu izdoties? Nu, tā, ka e, nodokļi tiks vēl paaugstināti, lai e, izbijušie politiķi varētu saņemt vēl dāsnākas pensijas uz nodokļu maksātāju rēķinu. Tā ir vēl viena 2015. gada Junkera kunga darba programmas prioritāte jaunā migrācijas politika. Te ir runa par atsevišķiem dalībvalstīm. valstīm Tām būtu jārisina šīs problēmas, bet jūs gribat tātad laikam uzspiest dalībvalstīm eh, migrācijas politiku. Nav jau tā pietrūks dalībvalstu pilsoņiem darbvietas tagad, tomēr jūs gribat ieviest Eiropas līmeņa politiku imigrācijas jomā. Un tiem, kas jau ir dalībvalstīs, nav nec darbvietu, nec dzīvokļi. Notiks kā vienmēr parastais uh, darbņēmējs maksās par visiem šiem neveiksmīgiem ierosinājumiem, eh, kas nāk no jums un no šī parlamenta un kas tāpat nevarēs tikt īstenots. Es domāju, ka uzticību, kur būtu jārada, viņi netiks radīt vairāk. Tātad eh, eh, Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalās apmēram 35% pilsoņu. Tas skaidri parāda, ka uzticēšanās ir zudusi. Paldies, Borgrēci kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Savā nostājā Junker kungs ilustrēja jautājumus par nodokļiem un ļaunprātīgu izvairīšanos no to nomaksāšanas un citām lietām. Tas nav nekāds mazs jautājums, bet direktīva, kur ir paredz, kas paredz preventīvus pasākumus, skatoties uz kontrabandu un dažādām līdzekļu pārvirzēm, novirzēm, piesavinājumiem, ko dara starptā, starpnacionālas kompānijas, ko dara priekšsēdētājs. Viņš ir nāk no valsts, kur, kur notiek šādas nelikumības, tiek pat vajāti godīgi pilsoņi. Tas ir, tā ir jūsu valsts. Luksemburga ir uzsākusi iz, iz, iz, izmeklēšana pret Antoānu Detūru, kurš izpauda šo skandālu, šo apkaunojumu. Tagad viņ, pret viņu tiek vērstas, vērsta vajāšana. Un jūs kā prezi, komisijas priekšsēdētājs nākat no šīs valsts apsveic jūs ar to, bet jums būtu jādomā, ko darīt, lai atbrīvotu valsts no šī, šī Eiropa cietuma, atbrīvot mūs no tāda veida trīspusējiem būvētājiem kā jūs. Paldies! Nākamais runātājs negrib pusotru minūte. Paldies! Mēs dzirdējām Junkeru un Timermans no jums abiem vēlmi pievērsties lieliem mērķiem, lielām prioritātēm, koncentrēties uz būtisko. Francijas delegācijas vārdā no PPE, EPP grupas es vēltos uzsvērt, ka mums, EPP deputātiem, ir divas lielākās prioritātes - kopīgā patvēruma un imigrācijas politika un enerģētikas politika. Mēs īpaši interesējamies par to, lai 2015. gadā darbs šajās divās prioritārajās asīs vai jomās virzītos uz priekšu kā sieviešu tiesību komitejas koordinātoru no EPP vēlētos jums atgādināt par divām svarīgām lietām. Pirmkārt, EPP prioritātes, Women and Boards direktīvas. Lūdzam komisiju darīt, ko var, padomas ietvaros, lai panāktu grūtnieču interesu aizstāvību. Mēs parlamentā nobalsojam par saprātīgu līdzpa, līdzsvarotu kompromisu un tiešām gribam, lai šī lieta nonāktu līdz kādam rezultātam 2015. gadā, runājot par mm, maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Mēs jau dzirdējām realistisku, saprātīgu, skaidru skatījumu, bet ceram, ka šeit nākamos sešu lai, mēnešu laikā e, jautājums pavirzīsies uz priekšu un nebūtu nekāda atkrituma atpakaļ sieviešu lietās nākamajos komisijas darba lielajos virzienos. Paldies, nākamais runātājs Vilmot, divas minūtes. Paldies, Junkerkungs, paldies, ka atnācāt šeit prezentēt parlamentā savu darbu programmu, būtu bijis patīkam, godīgi sakot. ja tā mums būtu prezentēta pirms tā tika nopludināta presē. Nu, man ir dažas piebildes. Pirmā par nodokļu oāzēm. Es priecājos, ka jūs problēmu esat atzīmis savu darbu, problēmu, bet man jāatzīst, kas ciniķi manī uzdod jautājumu, vai gan tas būtu tur iekļauts, ja nebūtu noticis lūkslīgs skandāls. Junker kungs, pagājuši gadu šis parlaments skaidri izpaudu, ka mēs gribam tūlītē rīcīgi, lai, izvairītos no, eh, lai eh, izbeigt izvairīšanos no nodokļiem. Tā tad attiecīga valstu eh, mm, spiediens attiecīgām valstīm, un tas bija pagājuši gadu. Mēs kopš tā laika esam maz rīcību derējuši, redzējuši. Pilsoņi visā Eiropas Savienībā redzējuši, ka algas veselības aprūp tiek samazināt un Katru nedēļu cilvēki no visas Eiropas, kas turpina maksāt nodokļus, ir redzējuši, ka viņa dzīves apstākļi samazinās. Tāpat laikā lieli uzņēmumi daudz nacionāli uh, var izvairīties no nodokļu maksāšanas. Mums ir nepieciešama tūlīt pat likumdošana. Mēs nevaram izlikties akli ša, pret šo netaisnību. Un tad arī jūs esat atteicies no uh, darba Eh, kvalitātes uh, likumdošanas pakets Junkerkungs. Es jūs brīdinu, tas drauda nopietnām stetkām sabiedrības veselībai Eiropas uh, uh, Savienībā. 400 tūkstoši cilvēki uh, ar attiecīgām slimībām zaudēja gads uh, dzīvības Eiropas Savienībā. Tātad, uh, es, Timermans kungs, jūs uzklausīju, lūdzu uzklausiet arī man. Tā tad atteikties no šādas likumdošanas, kas var daudz dzīves glābt, tas ir pilnīgi bezatbildīgi, tas visiem radīs vēstījumu, ka Eiropas Savienība vairs nav ieinteresēta. Progresīvas vides, eh, veselības politikas eh, virzīšanā Junker kungs aicina jūs pārdomāt šo jautājumu, šo lēmumu tūlīt pat. Uh, ir zilās kartītes jautājums, kungs, es daudz vairs nepieļaušu, jo mēs esam iekavējuši darbu kārtībā. Eh, pretējā gadījumā Junker kungam visā komisijā būs jāpaliek šeit eh, pa nakti līdz rītam, viņš ir pieredzis tam, bet tas neatbilst mūsu cilvēktiecību izpratnē. Eh, Ropē kungs lūdzu, un tad Vilmats kundze atbildēs. Paldies, priekšsēd. Jā, Es vēlētos kolēģei jautāt, vēlēšana kampaņas laikā un pat laban Eiropas Savienības pilsoņi, kuri saņem mazāks ienākums, e, saņem cerības, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments pieņems vairākus lēmums, kas tiem pavērs labākas iespējas nākotnē. Vai jūs nedomājat, ka jaunā darba programmā vajadzētu arī iekļaut e, minimālās algas e, e, prasību ES dalībvalstīs? Lūdzu, kundzi es nezinu, vai tas saistīts ar manis teikto, bet es domāju, ka pat labāk Eiropas Savienība kalpo tikai uzņēmumiem, un tā tas nedrīkstētu būt. Eiropas Savienībai būtu jākalpo visiem saviem pilsoņiem, jānodrošina visiem uh, eh, uh, eh, cilvēcienīgs uh, eh, dzīves līmenis. Paldies! Nākamais, nākamā Tomašičas kundze viena minūte. Prezidentam Junkaram ir ambiciozs plāns Eiropai, tas ir labi, jo tikai ar ambīcijām mēs varam sasniegt augstus mērķus. Es ceru, uh, ka uh, tās būs reāls ambīcijas, tomēr nevis tikai kaut kas tāds, uh, kas kā ziepļu burbulis pārplīsīs. Un komisija tā tad nedrīkst dzīvot tādā kā ziloņa kaula tornī, kur viss šķiet labi. Tā bija iepriekšējo komisija, bet tagad mums ir jauna komisija ar jaunu priekšsēdi. Uh, Būtu labi dot eh, viņiem iespēju eh, parādīt, ko viņi māk. Tā mums būtu jādara. Un es ceru, ka komisija rīkosies saskaņā ar Timermans kunga vārdiem, kurš eh, sacīja, ka Eiropai ir jāuzlabo savs darbs tā vietā, lai iejauktos pilsoņu dzīvēs, jāuzlabo uzņēmumu konkrētspēju tā vietā, lai viņas noslogot ar birokrātiju. Taču ja komisijas atbild visam ir mums vajadzīgs vairāk Eiropas, tad es baidos, ka būs jauna politiskā un ekonomiskā krīze, no kuras mums būs grūti atkopties. Paldies! Vikstrēmas kundze nākamām. Paldies! Un paldies arī Eh, komisijas vadībai, ka tā ir šeit un eh, mums pastāstīja par savu darbu programmu nākamajam gadam ļoti labi, bet varētu būt arī vēl labāk. Īpaši priecājos par jūsu prioritāti migrācijas e, politikas jomā, kas ir vērsts uz to, lai Eiropu padarītu piedalcīgāk e, studentiem, pētniekiem un citām grupām. Tiešām eh, mums ir šādi cilvēki vajadzīgi, lai veicinātu mūsu ekonomisko attīstību, bet cilvēkiem jāvar šeit nokļūt legāli un droši, ja viņi bēg e, no apdraudējuma savās valstīs. Tikai tā mēs varam e, e, viņiem palīdzēt. Un ir nepieļaujami, ka vidusjūra ir kļuvusi par uh, kapsētu. 4000 cilvēki ir tajā zaudējuši dzīvības šogad. Es priecājos arī par jūsu darba programmā ietverto par uh, digitālo tautsemniecību. Uh, apsveic, ka komisija ir droša šajā ziņā un nepārstāj virzīt šos jautājumus. Ferēras kundze, nākamā viena minūte. Paldies, priekšsēdi. Eh, šī programmas parāda eh, Junker komisijas īsto seju. Tātad investīcija programma, kas virza masīvā veidā publisko-privāto partnerību. Tātad eh, publiskā infrastruktūra tagad kalpos privātam, pē, privātai pēņai tas piespiedīs jauniešus emigrēt, um, nebūs sociālās drošības, vairāk liberalizācijas, selektīvā imigrācija, Tātad viss pasākumi, kas būtu palīdzējuši sociālo progresu nodrošināt, ir atmesti, piemēram, maternitātes direktīvu. Mēs redzam arī atkāpšanos skaidru un gaiši vidas jautājumus komisija, teikšu skaidri, rāda savu īsto ceļu. Seju. Tā ir vienkārši eh, komiteja, kas darbojas daudznacionālu kapitālu interesēs. Jūs virza patiesībā lielie Eiropas bosi, nav svarīgi, kas sēž šajā amatā, tie ir viņi, šie lielie bosi, kas uh, Ehm, īstenībā jūs virza, ehm, bet ehm, jūs esat agri vēl nolemti iznīcībai. Paldies, nākamais Foigda kungs, vien minūte, paldies priekšsēd. Junker kungs, jūs runājāt par to, ka darba programmā ar 20 trīs investīciju projektiem tiks nodrošināt Eiropas nākotnē. Man ir 60 sekundes e, jautājumiem, un es vispirms jautāšu jums, kur jūs grasties investēt, lai migrācijas e, cēloņus e, apkarot tā vietā, lai ar migrāciju un imigrācijas legalizāciju pastiprinātu spiedienu uz Eiropas darba tirgu, kurā ir e, 24 miljoni bezdarbnieku jau tagad. E, vai to vēl pastiprināt. Jūs runājat par to, ka cīnīsties pret nodokļu izvarīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu jāmaksā tur, kur tiek pēļņi gūti, jūs teicāt. Cik uh, lielā mērā tas saskana ar jūsu Luksemburgas modeli? Vai tad šīs nodokļu taisnīgums attieksies arī uz darbiņēmējiem vai tikai uz uzņēmējiem? Un kā ar investīcijām sociālajā taisnīgumā? Vai jums šķiet, ka nacionālās atšķirības Eiropā uh, Eh, ar šo vienoto valūtu eh, eiro var tikt veiksmīgi eh, apkarotas. Paldies! Prēdes kungs, nākamais runātais. Paldies, priekšsētāji kungs. Es runāju kā EPP koordinators ārlietām un esmu apmierināts, ka komisijas priekšsēdētājs teica, ka 2015. gada programma kaimiņa attiecību pro politika ir viena no prioritātēm, tā ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs sastrādājamies ar kolēģiem, Edvards Kukans strādā šajā lietā un ir bijis arī pozitīvs signāls no komisāra Hāna. Esmu pārliecināts, ka šajā lietā mēs ļoti labi sastrādāsimies un daudzus gadus mēs jau strādājam un tagad dzirdam, ka pārmaiņas ir gan dienvidos, gan austrumos, kas mūs pārsteigušas nesagatavotas. Reizēm lemšanas laikā parlamentā mums rodas sajūta, ka mēs īsti nezinām, par ko mēs lemjam, un tāpēc mūsdienās kaimiņa attiecība politika nedrīkst būt dekoratīva. Tā ir jāatbilst reālām vajadzībām, ir vajadzīgs līdzsvars starp austrumiem un rietumiem. Tā laiks ir beidzies runātājiem. Es gribētu vēl piebilst vienu vārdu par vienošanos ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tā ir tautsēmnieciska nozīme, bet arī politiskā ziņā šī partnerība ir mums ļoti svarīga. Eiropa būs spēcīgs dal, darbinieks, dalībnieks uz starptautiskās skatuves, ja labi sadarbosies ar Ameriku. Paldies, nākamais runātājs Toņas kundze, divas minūtes. Kundze, Junker kungs, priekšsēdētāja vietnieks, komisāri, mēs saprotam, ka pagātnē ir bijuši daudz smagi momenti, bet šobrīd, runājot par politiku un parlamentu par būtisku politiku. Ja mēs gribam atvērtāku politiku par uh, Eiropu, tad mums ir jāiet uz priekšu, kas attiecas uz atsevišķo projektu izvēli un prioritāšu nospraušanu. Ir ļoti labi, bet ir vajadzīga arī projektu īstenošana. Ir pārāk daudz birokrātijas, pārāk daudz, kas tiek nodots tālāk apakš uzņēmējiem, trūkst arī pārskatāmības. Galvenais tomēr ir saturs, un te vissvarīgākais ir junka, jūsu vārdā nosauktā investīcija plāna uh, izpilde. Bez investīcijām nebūs izaugsmes un nebūs nekādu risinājumu. Šorīt bija interesantas debates par noteikumu darba spēju pārskatīšanu un īstenošanu. Uh, Es gribētu, lai šā rīta debates atspoguļotos arī komisijas pirmajos darbos, pirmos aktos. Tas būtu mums liela, tā būtu lieliska pēc Ziemassvētku brīvība. Manā valstī 40% Itālijas vēlētāji izvēlējās manu partiju, kas iestājas par spēcīgāku un dažādāku Eiropu. Mēs gribam Eiropu, kas ir derīga izaugsmē, kur ir pareizi ieguldījumi, pareizi tēriņi kur augtu iekšzemes koprodukts, lai netiktu nauda tērēts bezjēdzīgi, lai ieguldījumi notiktu projektos, kas ir ar 2020. gada dimensiju. Te ir jānovirza struktūra fondi, un šai debatē jāparādās jau pirmajos komisijas darbos. Un arī sociālā iniciatīva mums ļoti patika, un mēs gribam pie tās piestrādāt arī kultūrā, kultūras politikā un citās lietās. Un specifiskāk vēl gribētu teikt, piekrītu tiem kolēģiem, kas jau par tiem runāja. Paldies! Nākamais. Paldies! Un nākamais runās Gērikas kungs vien minūte komisijas priekšsēžu kungs, es priecājos jūsu pieeju ar Eiropas komisijas darba programmu 2015. gadam jaunu startu uh, veikt, un es jums personīgi dāvāju savu uzticību tā vārdā. Bet neiet runa par mani, es esmu bijis daudz uh, savā vēlēšanām gabalā Vācijā, un daudz jautāju pilsoņiem, uh, ja es tikšos ar komisijas priekšēju Junkeru, ko sacīt viņam. De, došu jums dažas atbildes. Divi jauni. Um, Eh, studenti, eh, kas eh, brīvprātīgi mācās bēgļu apmetnēm, man teica, ka jums ir jārod kopīgi Eiropas noteikti risinājumi, kas palīdz cilvēkiem jaunu ģimeni, trim bērniem no Sanktpēters staciju, gādājot taisnīgs nodoklis ne tikai vienmēr lieliem uzņēmumiem, bet, bet mums ģimenēm. Vienas beķerijas Dresdenē vadītāja teica, lai jūsu likumi nevienmēr rodas pie rakstām galdiem, bet lai es mēs eh, ierēģi eh, kādu praksveids kādā reāla uzņēmā, lai viņi saprot, pa ko viņi runā. Cits eh, tēvs man teica, pārbaudiet, vai Eiropas politika ir ģimenem draudzīga. Es to saucu par Eiropas ģimenes stratēģiju. Paldies! Paldies, un tagad Federlē kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēd. Paldies, Junker kungs ka esat šeit, es jums uzticējos, eh, ievēlot eh, komisijas vadītāju un arī komisijai, taču komisija tika lausta, kad es dzirdēju, ka da, gaisa eh, kvalitātes paketu un atkritumu paketu tiks atsaukt. Man bija jauna cerība. Timermans kungs, pirms jūs sāksiet man kliegt, ka jūs man teicāt, ka uh, tā tiks pārrakstīta un no jauna e, piedāvāt, taču pacietības daudz nebūs. E, un, ja mums nebūs skaidra laika grafika, kā šis jautājums virzīt, tas radīs neuzticības starp komisiju un jums. mums. E, šie jautājumi steidzami. Es jums uzticējos tādēļ, ka domāju, ka jūs spēsiet īstenībā mainīt Eiropu, padarīt to labklājīgāku un zaļāku. Taču Es ceru, ka komisijas mērķis nav uh, melno jostu iegūt uh, uh, tādā disciplīnā kā atteikšanās no vidas politikas. Paldies, Albiola Guzmana kungs, viena minūte. Eh, kundze. Paldies. Paldies, Junker kungs, jūs teicāt, ka ir vēlams iemīlēties Eiropā. Aicinu jūs atgriezties, ie, iegriezties manā valstī un apskatīties, kā cilvēki dzīvo, piemēram, Seviļā, tad jums šī iemīlēšanās sajūta pāries. Mums ir jāpāriet uz valodu, kas ir visiem saprotama. Šajā darba plānā ir runa par brīvo tirzniecību ar ASV, lai starptautiskās um, multinacionālās kompānijas varētu labāk sadarboties, bet tas radīs vairāk nabadzības un lielāku bezdarbu. Paskatīsimies, kas notiek ar degvielas tirzniecību, kas notiek ar mūsu tiesībām tirgu. Jūsu plāns paredz lielāku nodokļu eh, nemaksāšanu Junkera Luksemburgas stilā. Komis, ir jauni komisāri un jauns darba plāns, bet politika ir veca. Tā ir titānika politika, kas der tikai tiem, kas ceļo pirmajā biznesa klasē. Junker kungs, jūsu politika un tam līdzīgas politikas ir tās, pret kurām mēs vērsīsimies un cīnīsimies. Paldies, nākamais runātais Valco. Paldies, priekšsarētāji, es vēlētos uh, pateikties komisijas priekšsēdētājiem Junkaram un vicepriekšsēdētājiem Timermans par to, ka viņi prezentē šo darbu programmu. Un labi, ka šeit ir iekļauts konkrēts iniciatīvas desmit komisijas prioritāšu īstenošanai. Un, manuprāt, ir pareizi izcelt, ka Eiropa atkal koncentrējas uz lielajām lietām un mazāk pievērs uzmanību mazajām lietām. Un vēlos aicināt jūs pārskatīt eh, Eiropas eh, Savienības tiesību aktu, un lai pēc tam jums būtu arī pietiekama drosme atsaukt tos tiesību aktus, kas eh, nav pietiekami efektīvi. Mums ir tiesības uz labāku regulējumu. To cilvēku sagaida mums, tāpat arī uzņēmumu sagaida mums mazāk birokrātijas līmeni un labāku pieeju finansējumam. Tieši tādēļ šīs Eiropas komisijas prioritātes ir daudzsološs sākums. Divas prioritātes es vēlos īpaši izcelt. Pirmkārt, kā jaunu impulsu, lai veicinātu izaugsmi un darba vietu izveidi investīciju paketē, šeit noteikti ir ļoti eh, svarīgs pamats, lai atjaunotu uzticēšanos Eiropas ekonomikai. Un, protams, arī eh, ekonomikas un monetārās savienības eh, padziļināšanu. Šeit būs svarīgi motivēt dalību valstis virzīties tālāk, aizvien vairāk eh, likt uzsvaru uz stabilitāti un nākotni. Paldies! Paldies! Bereškunds, divas. Paldies, priekšsētāji kungs, priekšsētāji vicepriekšsēdētāji Lukslīk lieta ir pārgājis mums pāri, var teikt, par laimi jūs esat ieņēmis stabilu nostāju, jo nodokļiem ir jābūt iekasētiem tajā valstī, kur firma gūst eh, ienākumus. Mums ir vajadzīgi paskaidrojumi no jūsu puses par to, ko jūs darīsiet. Mums tas ir būtiski, un mēs aplaudēsim jums, ja jūs to darīsiet. ir arī jāparedz iniciatīva, lai notiktu ziņošana, reporting no valsts valstī. Par šīm aktuāliem jautājumiem mēs neko nedzirdējām, kā arī par labākajiem noteikumiem. Mums ir bail, ka šie labākie noteikumi tiks interpretēti kā atteikšanās no apgrūtinošām procedūrām. Uh, Tas nozīmēja rūpniekiem nepatīkamu tekstu atsaukšanu no komisijas darba kārtības, te var minēt gaisa piesārņojumu direktīvu vai cirkulārās ekonomikas jautājumu, vai arī sociālās lietas, piemēram, maternitātes atvaļinājumu. Jūs runājat par jaunām perspektīvām, darba atsākšanu pie cirkulārās ekonomikas. Mēs gribētu labāk saprast, ko jūs esat iecerējis, lai būtu droši, ka būs kopīgs darbs pie šīs normas, kas ir absolūti svarīga. Un gribam arī vairāk par to, ko dzirdēt Parīzes konferencē. Jūs soliet arī pāriet pie autortiesību direktīvas pārskatīšanas. Ceram, ka tas atdzīvinās radošās industrijas Eiropā, nevis nāks par labu tikai dažām pār Atlantijas okeāna eh, daudznacionālajām kompānijām. Nākamais runātājs lūdzu. Dosadašnji istupi. Jā, paldies. Junker kungs Šis ir jauns sākums, bet vai tās būs arī jaunas iespējas? Manuprāt, jūsu mandātām trīs lietas ir ļoti svarīgas - investīcijas, attīstība un izaugsme. Tā ir tā platforma, uz kuras jūsu komisija sasniegs labus rezultātus vai arī izgāzīsies. Iespējams, ka digitālais tirgus varētu kļūt par uh, Eh, vēl vienu Eiropas brīvību. Es vēlos ticēt, eh, ka šī komisija ar šo programmu un sinerģijā ar dalību valstīm un reģioniem, pašvaldībām varēs vest Eiropu tālāk nākotnē. Novēlījums veiksmi jūs darbā. Paldies, Spinelli! Grācie, prezident! Paldies, priekšsētāji! Gribētu arī es izteikties par piekdienu teikto par situāciju Grieķijā. Siriza nosodīja tā saucamos ekstrēmistus, pauda savas vēlmes, gribēja redzēt pazīstamas sejas, vertraute gezište, un tika teikts, ka tieši šīs pazīstamās sejas ir darbojušās pie tā, lai Eiropa kļūtu nabadzīgāka, nošķirtāka, lai programmā tiktu iekļauti aizvien tukšāki plāni, piemēram, imigrācija, skati tiek uzlūkota no pagātnes skatījuma, nesaprotot, kas notiek, tikai vērtējot to kā kara bēgļus vai gadījumus, kad cilvēki bēg no dabas katastrofām, bet mums ir vidus jūra, kurā ir simtiem cilvēku, kas pārvēršas par simtiem cilvēku kapavietu. Mēs aicinām beidzot sākt saprast jaunos triecienus, kurus Eiropa saņem. Jums beidzas runāšanas laiks, saka priekšsētājs. Ir jāskatīties skatīties šai patiesībai acīs. Tajā fan premte, kas paldies. Van Bremts kundze tālāk pusotru minūtu. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms vēlos sveikt šeit eh, komisijas priekšsarētājiem, priekšsarētāju vietnieku. Pirms kāda laika, kad jūs stājāties amatā, jūs sacījāt noteikts lietas, bet tagad izskatās, ka Šobrīd tiek runāts par to, ka ir pārāk daudz birokrātijas, bet jūs ķeraties klāt pie tā, ka atsaucat tiesību aktu priekšlikumus par gaisa kvalitāti. Mums vajadzētu veicināt eh, inovāciju Eiropā. Es biju ar vairākiem kolēģiem eh, Limā pagājušajā nedēļā, un gala dokuments bija kā augsta duša. Jūs zināt, cik e, grūti ir panākt progresu, panākt vienošanos e, pasaules līmenī, vidas jomā. Un Eiropa joprojām atpaliek šajā jomā. Es cenšos būt optimistiska un savas grupas vārdā un parlamentu vārdā es vēlētos jūs atbalstīt. Gaisa kvalitāte un cirkulārā ekonomika. Jūs sakat, ka jūs strādājat pie jauniem priekšlikumiem, grozīsiet esošos tiesību aktus gan cirkulārā ekonomikai, gan gaisa kvalitātei, ka tie netiek pavisam noņemti no dienas kārtības, bet 15. Eh, gadā sekos jauns priekšlikums cirkulārā ekonomikai un būs arī jauns priekšlikums gaisa kvalitātei pēc zināmām sarunām eh, ir svarīgi sniegt uh, jums atbalstu, es to saprotu, bet mans nosacījums ir tāds, ka mums nevajadzētu mazināt ambīcijas tai, tiem mērķiem, ko mēs izvirzījām cirkulārai ekonomikai un gaisa kvalitātei. Mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu, ka mūsu, uh, komi, uh, mūsu apņemšanas tiek īstenos. Paldies, Hadži Džordžio kungu! Cienītais Junkur kungs, es izlasīju visu komisijas darbu programmu un tā man izraisīja lielu neizpratni. Es nesaprotu, kādās apjomos tas darbs notiks. Komisijas jaunais darba um, plāns balstās argumentācijā, ka viss mainīsies, būs jauna politika, bet realitātē viss būs tas pats. Jautājums, vai jūs pats esat lasījis iepriekšējo komisijas programmu? Tur ir tūkstošiem neizdevušās politikas, kas iegrūž mūsu valstis vēl dziļākā krīzē un spēku izsīkumā. Kas tad būs tās jaunās ziņas Eiropas investīciju plānā ar tik daudziem miljardiem? Tikai liberālās politikas tālākā īstenošana. 15 summas nāks no dažādiem avotiem, to starp arī investī, investīcija bankas, bet kam tās nāks par labu? Tās palīdzēs monopoliem un dažāda veida investīciju ierēģiem. Jautājums, vai šī nauda nonāks pie mazajiem uzņēmumiem? Un pēdējā frāzī atļausiet, es nesaprotu, ko jums priekšvēlēšana periodā sociālisti iebilda pret jums Paldies! Nākamais runātājs Tamie Fajon, maksimums divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Miljoniem eiropieši šogad eh, nespēja atrast darbu, jo ir zaudējuši savus uzkrājumus. Mums ir ļoti daudz jauniešu ar lielu potenciālu, bet viņu perspektīvas ir ļoti ierobežotas ar tā skaitā arī dažādu krāpnieku dēļ un multinacionālu korporāciju dēļ, kas ir izmantojuši vājās vietas mūsu likumdošanā. Ja tik tiešām vēlaties aktīvi cīnīties par šīm nodokļu paradīzēm, mēs varētu investēt kaut vai miljārdiem e, eiro, kas pazustu katru gadu. Un e, tas iztukšotu valsts kases. Uh, Lielākā daļa sabiedrība izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uzskata par negodīgu rīcību. Ministri no dalībvalstīm paši ir ieradušies Briselē regulāri un bloķējuši tālāk virzību diskusijās par tiesību aktiem, kas uzlabot situāciju. Mēs atbalstam eh, obligātu ziņošanu par eh, uzņēmējdarbības darbības eh, aktivitātēm mums ir nepieciešams redzēt pierādījumus, mēs eh, vēlamies redzēt dinamisku attīstību šajā jautājumā. Cerams, ka Eiropā iedzīvotāji atkal eh, aktīvi atbalstīs Eiropas eh, ideju, kā tas bijis pirms desmit gadiem. Uh, Neskatoties uz visiem eh, nodokļu krāpšanas gadījumiem, ekstrēmistu eh, popularizēšanos un mēs joprojām neesam atraduši arī visaptarošu eh, bēgļu un patvērumu politiku, un es to nevaru atrasāt. Fajons kundze, jums Etriģis kungs vēlas uzdot jautājumu. Paldies! Vai jūs piekristu manai futbola analoģijai? Es uzskatu, ka futbolu vislabāk var spēlēt tad, ja uh, tiesnesis pieskata, uh, ka netiek pārkāpt noteikumi, bet e, nesilpa ik pēc pāris minūtēm par katru sīkumu. Tad var skatīties brīnišķīgu spēli ar ekonomiku. Arī var uh, dinamiski ekonomiku nodrošināt un brīnišķīgi redzēt. Vai jūs piekrītat šādai analoģijai? Fajon kundze. Godātais kolēģi, es neesmu pārliecināts, ka precīzi sapratu jūsu analoģiju. Man patīk futbols, bet pat to nespēlēju. Sportā, protams, ir daudz kas labs, kas var mūs apvienot. Es gribētu uh, lai Eiropā būtu ļoti daudz e, šī sportiskā gara, un tad varbūt mēs varēsim arī daudz vairāk ko izdarīt Eiropas Savienībā. Paldies! Tankungs tālāk. Paldies priekšsarētāji! Labai futbola spēlei nepieciešami vienādi spēles noteikumi Komisija vēlas ambiciozi rīkoties, un tas ir tiešām nepieciešams, lai Eiropa varētu izmantot šīs iespējas. Jautājums, vai 2015. Eh, gadam uh, tas viss ir ietverts. Šeit ir norādīts uz labāku regulējumu. Tas nedrīkst iestrēgt diskusijā par eh, noteikumiem. Labāks regulējums nozīmē Eiropu, kuru cilvēki saprot. Vides eh, noteikumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu ilgspējīgu eh, attīstību. Mēs eh, ceram uz šiem jauniem priekšlikumiem uz cirkulāro ekonomiku un gaisa kvalitāti. To mēs gaidām 15. gadā. Lukslīgs parādīja, kas notiek nepareizi attiecībā uz tiesībā aktiem nodokļu jomā Eiropā. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, e, melnējuma saraksti uzņēmumiem, lielāks regulējums, lai tiktu novērsti vienpusējas nodokļu struktūras, kur Junker kungs solīja sociālā politikā 3A reitingu Eiropai. Tas nebūtu iespējams bez nopietnas reformas. Un eh, paldies tālāk Arēnas kundze pusotru minūtu. Paldies priekšsētā kungs. Jūs teicāt, ka komisijai ir jāpievēršas būtiskākajiem. Manuprāt, sociālā aizsardzība ir viena no pamatlietām. Jūsu darba programmā jūs norādāt, ka sociāla dempinga jautājums ir jāplūko saistībā ar darbinieku mobilitāti un jāvēršas pret ļaunprātībām, bet sociālais dempings ir vairāk, kaut kas vairāk. Tas ir uzbrukums mūsu sociālajai sistēmai, tā ir konkurence starp darba ņēmējiem un tiem, kas neko no tā negūst visneaizsargātākie un bezdarbs apstākļos nonākušie cilvēki tiks eksploatēti. Un tieši tie, kas cieši visvairāk, arī tiek visvairāk eksplo eksploatēti Eiropā. Jūs, Junkerkungs, es nezinu, ko jūs darīsiet, lai nepieļautu mazo un vidējo uzņēmumu iznīcināšanu Eiropā. Uh, Mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai Eiropas sociāla aizsardzība patiešām būtu prioritāte. Runājot par maternitātes atvaļinājumu, es vēlētos redzēt, kā komisija šo tēmu iekļaus savās diskusijās un uzņemsies par to atbildību. Seši mēneši nav daudz, grūtniecība parasti notiek de, aizņem deviņus mēnešus mēnešus. Ceru, ka jums mums dosiet pietiekami ilgu laiku, lai mēs atrastu risinājumu. Jā, seuraavaksi edustaja Uģelī, minūti 30, olkaa hyvä. Jā, paldies. Uģelī kungi. Micro, please. Sorry. Elnök úr, alelnök. Priekšsēžkungs, vicepriekšsēžkungs, es ar lielām cerībām raudzījos uz jūsu komisiju un jau pieminēju, ka e, tautsemniecības e, iekustināšana, e, e, un tas būs jūsu mērķis, kā ir jūs cīnīsieties par jaunu darbvietu radīšanu. Tātad, vai jūs zinat, kas 20 miljonu uh, cilvēks nodarbina Eiropā, kas uh, visvairāk MVU, kurā darbojas, tas ir turisms. Un turisms šeit pat vispār nav pieminēts jūsu programmā. Es zinu, ka likumdošanas jomā šeit ir maz darāmā, taču mēs runājam par. Uh, e, konkrētspējīgu uh, Eiropu, uh, tad mēs to nevaram ignorēt. Ja jūs gribat uh, konkrētspēju uh, veicināt, tad šajā jomā ir eh, kaut kas jādara. Eh, kāpēc jūs nenodarbojaties ar to? Es jums eh, labprāt palīdzēšu esmu turismu komitejas vicepriekšsēdis un um, eksperti šajā jomā, jautājumā vairāk nekā simts eh, deputāti turismu intergrupā iestājušies. Mēs labprāt eh, palīdzēsim, strādāsim kopā, taču atgriezīsimies pie turismu, eh, piešķirsim tam akal tā, tā pienācīgu vietu. Un kā Ungārs grib arī kaut ko teikt. Junker kungs, <clears throat> jūs vēlēšana kampaņa, tātad. Tā, Eh, vērēšana kampaņas laikā jums uzdevu jautājumu, nesaņem atbild, bet eh, eh, es lūdzu uztversim viens otru nopietni un es gaidīšu jūsu atbildes jautājumu, ko esmu jums uzdevis. Paldies! Kiitoksia edustaja Utseli. Priekšsēdētājs, paldies! Tālāk eh, brīv, mums ir brīvā mikrofona procedūra. Man ir garš saraksts ar runātājiem, vairāk kā divi duči. Pie tik gara saraksta man ir eh, jāizmanto savs pilnvars un jācenšas pēc iespējas vienlīdzīgāk sadalīt runāšanas laiku, ņemot vērā politiskā grupu piedarību. Es eh, nosaukšu tos, eh, kuriem būs iespēja izteikties viens minūtes eh, ilgumā. Tāda būs astoņi. Mr. Siekierski, Mr. Tarabella, Mr. Seraf Santos, Mr. Marias Notis, Mr. Faria, Mr. Senra Rodriguez and Mr. Castaldo. This may come Varbūt secība būs atšķirīga, bet Lavijas kungs tagad pirmais. Can I start? Yeah, Madam Senra Rodriguez on the list. Right. Please. Lūdzu, Rodriguez kungs priekšsēdētāja kungs Junker, vicepriekšsēdētāja Timermans, kā vides komitejas priekšsēdētājs visu politisko grupu vārdā es paužu dziļu neapmierinātību par to, ka tika atsaukta likumdošanas pateik, paketa par aprites ekonomiku. Dzirdējām no jums, jauna, ka būs jauns priekšlikums, kas tikko ir iznācis no aģentūras par jūsu centieniem uzlabot priekšlikumu, bet vai kāds būtu spējīgs mums pastrādāt, ar ko tad tas būs labāks par iepriekšējo? Mēs būtu ļoti pateicīgi to dzirdēt. Un vicepriekšsēdē kungs, mēs jūs uzaicinām vides komitejā vairākas reizes un gaidām jūs vēl aizvien. Ir skaidrs, ka ja jūs atpamatojat paketes atsaukšana ar to, ka nebija iespējams vienoties starp iestādēm, pat pirms mums vispār bija iespēja to izskatīt, tad tas mums likās vismaz smieklīgi. Paldies! Nākamais runātājs Tarambēlas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vai tiešām ir vajadzīgs divas stundas debašu, lai nonāktu pie lauksaimniecības? Labāk izstrādāt tiesību aktus komisija, jo to paredzēja iepriekš. Svaiga augļu skolām, piemēram, lai tai būtu pieejamāki kopā ar visām izglītošanu par uzturu jautājumiem. Tas viss ir ļoti labi, bet tulkojumā Tas ir viss tik jau iztūkots un žēl, ka tagad tiek atsaukts. Komisija varētu paskaidrot, kāpēc. Tas pats attiec uz bioloģisko lauksaimniecību. Tā ir jāizsargā. 30% Eiropā tiek patērēta šī lauksaimniecības produkti un komisijai būtu jāizsargā šī nozara iniciatīva ir jāvirz uz priekšu, nevis jānorāda. Būtu svarīgi, ja mēs varētu lai mēs varētu lauksaimniecībai dot pilnīgi skaidru signālu, kam tas šobrīd ir ļoti vajadzīgs. Paldies, nākamais runātājs Marijas. Junker kungs, esmu pārsteigts, ka jūs redzat šeit. Nekad neesat bijis Atēnās, lai pastāstītu, kas ir jādara. Junkers ar savu, kungs ar savām politiskiem paziņojumiem jūs izpaudāt atbalstu saviem pazīstamiem politiķiem, bet nebagājāt tikties, piemēram, ar lauksaimniekiem. Kas jūs domājat, jūs esat jauns Atēnu glābējs, kas jums ļauj nākt pie mums un iejaukties Grieķijas iekšlietās? Jūs esat komisijas priekšsēdētājs vai aizdevēja trojkas pārstāvs, Junker kungs. Uh, Dari, rīkojieties tā, kā jums liek da, to darīt līgums, Eiropas līgums, pieņemiet lēmumu, gan jūs, gan arī jūsu šie te memoranda politiķi Grieķijā. Pretējā gadījumā jums paudīs savu vērtējumu nākamajās vēlēšanās. Paldies. Nākamais runātais Fāriju. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Vice-Presidente. Paldies, priekšsēdētāji, Mēs runājam par eh, darba programmu Eiropas komisijai 15. gadam. Pats fakts, ka jūs atsakaties no vairākiem tiesība aktiem šobrīd, um, neiepriecina. Vai jūs tiešām pilnībā atteiksieties no šiem tiesība aktiem par uh, 70% pārstrā, otraisies pārstrādes mērķiem un tīra gaisa eh, paketi. Es ceru, ka tas nav nopietni domāts. Vienkārši nevar noticēt, ka tas ir iespējams. Junkerkungs, es domāju, ka jūs labi apzināties, ka ir vairākas dalību valsts kā Francija un Vācija, kas vēlas saglabāt šīs tiesību aktus. kā ir ar eh, konfliktu, kas izskatās, eh, ka ir izveidojies starp Timermans eh, kungu un vidas komisāru. Rodrīgas kundze tālāk. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Junker kungs. Viena trešdaļa Daudz sievietes Eiropas Savienībā cieš no mačo, no vīriešu varmācības. Problēmas ir arī lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, pārtikas rūpniecībā. Tur ir tik daudz darba, un mēs neko nesam sagaidījuši. Mazās un vid mazie vidēji uzņēmumi zero, vienkārši nulli. Mēs neesam to redzējuši arī jūsu prioritātēs, un tas jūs teicāt Mums ir vēl jāpa, jānovērš tas, lai tūkstošiem cilvēku zaudētu savas dzīves vietas katru dienu. Nesam neko dzirdējuši par darba vietu nestabilitāti, sociālo tiesību reducēšanu, samazināšanu, arī pamata publisko pakalpojumu veselības un izglītības jomas apcirpšanu. Tās ir mūsu prioritātes un gribam dzirdēt, ko jūs taisties darīt šajās jomās. Paldies, Nākamais runātais Kastaldo, lūdzu. Man kāds liels politiķis Paulo Borsellino teica, ka politika un mafija dzīvo kontrolējot teritoriju, vai nu karo, vai arī vienojas. Bieži vien vienošanās nāk, nenāk par labu manas pilsētas Romas iedzīvotājiem. Ir situācijas, kad politiķi militāristi, uzņēmēji, viss vienojas kapitāla mafijā, aizvien nežēlīgākā un aizvien spīvākā, kad priekšsēdētājs no komisijas saka, ka cīnīties par to ir Eiropas atbildība, tad lūdzu no vārdiem pāriesim uz darbiem. Ar vārdiem un stratēģijām vien nebūs līdzēts. Arī presē ir arī nodokļu zonās ir dažāda veida mākslīgās paradīzes, un beigās mēs visi esam zaudētāji. Mafiozi nevar būt viena persona. Tie, mēs nevaram to noliegt, ka viņi eksistē. Mēs vienkārši par to klusējam, un klusēšana arī ir mafijas paveids. Paldies! Nākamais runātājs Sikirskis wiceprzewodniczący Timmermans powiedział, że jeśli czegoś nie. Nu pat vicepriekšsēdētājs Timermans minēja, ka, ja kaut kas netiek pieminēts, tas nenozīmē, ka tas ir nesvarīgi. Secinu, ka 2015. gada prioritātes būs vēl vairāk, būs vēl lielākā skaitā nekā minētās, bet tas, ka mēs nodarbojamies ar kādu lietu, nenozīmē, ka mums jau veiksies, ka mēs panāksim sekmīgu rezultātu. Eiropas Savienībā ir neskaitāmas likstas, ar kurām saskars parlaments, padome, komisija, piemēram, piena kvota, situācija Ukrainā, Krievijas embargo, saslimstība cūku populācijā ekoloģiskā lauksaimniecība un skolu programma ir ļoti sasāpējušas, bet sociālajā aspektā svarīgas tēmas. Un šeit mums nevajadzētu atteikties no to aplūkošanas, bet iekļaut tās 2015. gada prioritātēs. Esmu vienas prāts ar jums, runātāju pārkāpi. Nākamais runātājs Santos Kungs vēlreiz es vēlētos aicināt Eiropas komisiju preventīvi rīkoties piena sektorā. Piena kvotas beigšanās 2015. gadā var radīt būtiskas grūtības nozarei un cenu svārstības. Es nāku no zonas, kas ražo pienu Portugālē, tā ir pašpietiekama un eksportē savu produkciju. Tā investē līdzekļus tehnoloģijas uzlabošanā, lai būtu normāla piegāde, un tā ir jāgūst peļņa no šīm ieguldījumiem. Komisiju aicinu parādīt politisku gribu, lai atrastu dzīvotspējīgs risinājums šī tirgus sektora regulēšanai un iet uz priekšu ar struktūra reformām, lai mēs varētu novērst problēmas to saknē. Vēlētos arī norādīt, ka jūras jomā ir jāizmanto fondi at, no paredzētajiem mērķiem, nevis tur, kur to trūks līdzekļu. Komisijas vārtā runās Timermans kungs vispirms, kurš atbildīgs par labākiem noteikumiem. Un mūsu noteikums šeit ir 5, maksimums 5 minūtes, tā kā jūs varat tagad praktizēt to, ko jūs sludināt. Um, um, Paldies, priekšsēdētāji. Man joprojām ir jaunums uzklausīt jūs. Uh, un uh, Ne, e, tātad šajā lomā nevis e, vērtējot e, dalībvalstu tautsemniecības, bet es tagad pierodu pie tā. Es esmu bijis daudz gadus Nacionāla parlamenta deputāts, sešas reizes tik ievēlēts un tur pieradu pie šī darba veidu un tagad man nāksies pierast darbam Eiropas parlamentā. Tas ir atšķirīgi. Piemēram, man būtu paticis atbildēt Farāžu kungam, bet, diemžēl, viņam laikam nebija laika uh, pagaidīt, kad atbildēšu viņam. Nesmu gluži pie tādas prakses pieredzes parlamentārās debatēs, bet laikam mēs tādi šeit strādājam. Otrakārt, pagājuši nedēļ uh, tika nopludināts dokuments. Prezidents Junkers un es bijām ļoti neapmierināti ar to, jo tas mums nepalīdz strādāt un tas izraisa milzu vētru medijos, jūs reaģējat uz to, arī šodien daudz e, e atsaucas uz šo noplūdnoto dokumentu. Es ar savu parlamentu e, pieredzi e, e, nolēmu nereaģēt, es būtu varējis izsau, sasaukt sanāksmi teikt, ka tās muļķības mēs e, pieņemsim politiski lēmu par to, kā strādāsim, bet cienot parlamentu es to nedarīju, jo es domāju, ka mums. E, Man ir komisijas darba programma jāprezentē parlamentā, nevis mēdījos. Tātad vienmēr jūs, eh, ja strādājat ar nokludinātu dokumentu, eh, nezināt īsti droši, ar ko strādājat. Un, ja tā dariet, Eh, man ir jāparāda jums parlamentam, protams, cieņa, eh, bet tad lūdzu arī cieniet mūs, eh, uzklausot manus vārdus un rēģējiet uz to, ko es saku, nevis uz to, ko esat lasījuši nopludināto dokumentā presē. Tas mūsu darbu ļoti atvieglot, ja mēs viens otru uzklausīt. Cenšos jūs uzklausīt, un mēs kā komisija esam nolēmuši tā strādāt, un tā arī es strādāšu. Un, nu, dien, kā sacīja, vidas jomā mēs saglabāsim dažas nāsošajām programmām, pārskatīsim atkritumu paketi, bet tas tiks darīts ar mērķi, lai to padarītu eh, pilnvērtīgi ar cirkulāro ekonomiku un eh, tajā iekļautu tātad eh, investīciju iespējas, ko piedāvās Junker plāns. Uh, E, cirkulārā tautsemniecībā, un mēs savas ambīcijas nemazināsim. E, e, Eiropai šodien drošinot tīri gaisa nebūtu, bet mēs dažus no piedāvājumiem grasmies pielāgot tādēļ, ka uzskatām, ka vai nu tie rada nevajadzīgu slogu, mēs varam likumdošanas kvalitāti uzlabot, jeb šo akal komisija var piedāvāt likumdošanas normas e, citām institūcijām attiecīgajās jomās, piemēram, gaisa kvalitātes jomā. Tāda ir mūsu loma, to darīsim, bet mēs standarts negrasamies samazināt arī sociālajos e, jautājumos. Komisija ļoti nopietni attiecas pret šo jomu un vēlas to virzīt. E, Attiecībos darba spēku mobilitātes paketu. Mēs gribam mobilitāti veicināt, e, vērsties pret to negodīgu izmantošanu un nodrošināt šo Eiropas pamatbrīvību un arī darbņēmējiem ļaut e, pieteikties e, uz darba vietām citās dalībvalstīs, ja tādas vakants ir izsludināts. Tātad mēs ES līmeņu vakanšu datbāzi um, radīsim, arī uzlabosim darba spēku nosūtīšanas eh, direktīvas piemērošanu, lai to nevar vairs apiet tik viegli, un arī būs eh, di, eh, darba spēku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšana 2015. gadā, lai sociālais dempings Eiropas Savienībā nenotiktu. Jo mēs redzam, ka šobrīd tā tas notiek. Pārnājiet ar transportu jomas ekspertiem, jums to apliecinās. Uh, Lūk, mūsu nostāja. Un runāt par sieviešu e, situāciju, tas ir ļoti svarīgi. Mēs nerunājam vienkārši par to, kas ir morāli pareizi, e, ka tēva acis vienkārši nevar pieņemt. E, es kā tēvs nevaru pieņemt, ka mans divas meitas uh, ir sliktākā situācijā darba tirgū nekā man divi dēli. Tas man ir nepieņem, bet ir arī skaidri ekonomiski iemesli. Mēs Eiropas tautsēmniecībai nodaram pāri, mēs neradam sievietēm vienlīdzīgas iespējas darba tirgū. Mums ir jārīkojas šajās jomās, bet ir jābūt arī pragmatiskiem piedāvātā direktīva pa maternitātes atvainājumu jau daudzās dalību valstīs uh, ir pilnīgi uh, vakarēja, jo uh, tā ir tikus tik ilgi bloķēta, ka dalībvalsts jau ir spēlus daudz tālījošāks solis. Mūsu situācija ir jāuzlabo. Varam to darīt uz šī ierosinājuma pamata, uh, un to arī grasamies darīt. Bet, e, ja ir e, konkrēta likumdošanas iniciatīva, kas mūs nemaz uz priekšu nevirzītu, tad mēs no tas atteiksimies un spērsim citas sojas, lai virzītos uz priekšējā e, jomā. Protams, ja Farāžkungs vēl būtu klāt, es sacītu, ka es vienā jomā viņam piekrītu un ir labi, ka ir debate par lietām, pa kurām mēs esam viensprāts. Viņš sacīja, ka Eiropas Savienībā ir pārāk liels sloks maziem vidiem uzņēmiem. Un mums ir kaut kas jādara, lai šo slogu mazinātu. Ja jūs samazināsiet slogu uz maziem vidiem uzņēmiem, tad ļoti ātri viņi pieņems darbā vien, divus vai trīs e, darba ņemējs, un tas ir tieši ieguldījums cīņā pret uh, bezdarba savienībā šajā ziņā. Farāžkungam uh, e, reiz bija eiropeisks gars. Uh, Eh, viņš varbūt mūs vēlējās nedaudz iemidzināt, jo pēc tam viņš pateicis tieši savus domas, to mēs esam jau pie tā pieraduši no jūki, bet es gribētu arī viņu iesaistīt šajā debatē, kā mēs virzamies uz priekšu, eh, lai uzlabotu Eiropu. Viena vēl piebildi pēdējā, jo daudz no jums eh, to pieminēja. Ir daudz svarīgi jautājumi Un tas, ka kāds jautājums ir svarīgs, tas nenozīmē, ka Eiropai jārīkojas šajā jomā. Ja mēs gribam situāciju darbģi ir uzlabot sociālo uh, stāvokli uzlabot dalībvalstīs, tad uh, Eiropas saimnība nevar būt vienīgā, kas tajā rīkojās. Eiropas saimnība ir savu loma šajā jomā, bet arī dalībvalstīm ir sava atbildības daļa. Un tādēļ es piedāvāju ka komisija un Eiropas parlaments pieliek lielāks pūliņus, lai iesaistītu padomu šajās debatēs, jo daudzām no šīm lietām ir jānotiek dalībvalstīs, un dalībvalsts ir pārstāvēts padomē, tām ir jāiesaistās e, šajā darbā, ja mēs gribam kopā virzīties uz priekšu. Un e, vēlreiz, mēs esam komisijas darba programmu sagatavojuši, to šodien jums prezentējuši, un kas attiecas uz mani, e, šis ir dialoga Eh, sākums, nevis komisijas galvārds. Mēs eh, labprāt uzklausīsim jūs domas, lai gādātu par to, lai eh, darbietas izaugsme tiktu radīta un visas pārējās prioritātes tiktu panāts, par kurām mēs vienojamies ar Eiropas parlamentu, kad mūs ievēlēja. Paldies, debašu noslēgumā vārds prezidentam Junkeram. Priekšsēdētāji kungs, cienītie parlamentārieši, vispirms es gribētu teikt, ka mums ir mēs mainām savu rīcības sistēmu. Mēs jau piedalījāmies sēdē ar iestāžu priekšsēdētājiem, viss tika pateikts priekšsēžu konferencē. Mēs par visu skaistu vienojamies, bet šodien šķiet, ka šī tikšanās tā arī nenotika. Treškārt mēs jau presē un jums prezentējām komisijas darba plānu. Es nezinu, cik, cik tālu tas pavirzījās. Tas nav pareizi parlamentā. Lūdzu, aizvāciet to. Lūdzu, turpiniet, Junker kungs. Es saprotu runu normālā valodā. Man nevajag rādīt uh, plakātus un karogus. Man viss ir tāpat pietiekami skaidrs. Otrakārt, es gribētu jūsu priekšā teikt, ka priekšējušu sanāksmē mēs runājam par darba metodēm un par darba darbu. Tas bija daļēji šodien gan mums, gan jums frustrējoši, mm, kā noteikumi mainās un ka mēs nevaram kolektīvi vienoties. Treškārt vēlētos precizēt dažas lietas. Mēs klausājāmies gan pado, parlamentu, gan padomes viedokli. Neviens nav pasvītrojis šos te elementāros starpīstāžu sadarbības noteikumus. Bija taču iniciatīvas un saraksti visi projekti, kurš parlaments izbalsoja ārā, tika izņemti citi elementi, kam parlaments ieslēdz sarkano gaismu, um, komisija tos izslēdz no darba kārtības. Jūs, ne, nu, kāpēc jūs to nepieminējat? Mēs varētu citādi būt vienkārši teikuši, viss paliek darba kārtībā, arī tas, tie priekšlikumi, ko jūs noraidījāt. Mēs pārēj, varējām savus 130 priekšlikumus mm, paturēt darba spēkumā, eh, darbs, darba kārtībā, vai jūs būtu aplaudējuši, mēs darījām to, ko solījām, un mēs darīsim to arī nākamgad. Mēs 2015. gadam cēlām priekšā darba programmu, uh, un tāda būs arī izstrādāta 2016. gadam. Par fiskālajiem noteikumiem viss tika izteikts. Par to mēs runājām, par nodokļu lietām gan priekšvēlēšanas kampaņā, gan komisijas priekš, pie, prezentācijā. Daudz izskanēja dažādi vārdi par pārskatāmību, atklātumu. Tas ir diezgan smieklīgi Timermans runāja arī par to, ka mēs komisijā ieviesām iekšējā atklātuma principu. Komisāriem, kabinetiem ir jāinformē sabiedrību par dažādu veidu tikšanās reizēm, par to, ko mēs esam runājuši. Mēs neesam nekāds slēgts klubs. Lūdzu, jūs varat prasīt mums informāciju, ja gribat. Dariet to komisija strādā tā, kā tā var, un runājot par Grieķiju, es nesaprotu grieķus. Mēs nesaprotu, ko, es nesaprotu grieķu valodu, to, kas grieķiski rakstīts, bet es saprotu, ka ir, at, tur ir problēmas ar labējo ekstrēmismu. Es īsti nesaprotu, kāpēc kreisie mm, pārmet kaut ko. Es, man nepatīk ekst, labējais ekstrēmisms. Es par to ienīstu un esmu komisijas priekšsēdētājs. Tas nenozīmē, ka ie, ierodoties parlamentā Strasbūrā es palieku, man ir aizbāzt mute, es varu paust savu pārliecību, ja kā es vēlos. Uh, ir būtiski te politiskā, Eiropas politikas debates aspekti, un komisija uzdrīkstēsies par tiem runāt. Tā ir Eiropas politika. About, uh, e, Tas, ko jūs teicāt par darbu uh, e, veidu un atvērtību, es uh, priekšsēžu konferencei to līdzdarīšu. Uh, Tagad šī debata ir beigusies, balsojums būs nākamā sesijā janvārī. thank you, colleagues. Uh... Paldies, kolēģi. Paldies, Junker kungs. Mēs tagad turpinam debati par budžeti. Bet pirms tam man ir trīs paziņojumi. Pirmkārt, attiecībā uz lēmumu rekomendāciju no Inta komitejas eh, neiebilst pret deleģētu tiesību aktu, kas vakardienas sēdē tika pasludināts 24 stundu laikā nav uh, iebildes uh, e, pacelts tādēļ, e, ņemot vērā reglamentu 105. punktu, 6. Uh, apakšpunktu rekomendācija tika uzskatīta pastiprināta un tiks publicēta rītdien uh, 17. decembrī. Grib arī parlamentu informēt, ka ņemot vērā reglamentu 231. Punktu, panta 4. punktu,